Good day. Labdien. Good day. Welcome back. Sveic visus uh, atpakaļ. Atg atsāksim darbu. Pirmais darba kārtības punkts. Tam vajadzētu būt devītajam punktam. Vidus jūras reģiona darba grupa. Mums būs prezentācija, ko sniegs Mošela kungs par uh, pašreizējo stāvokli, un viņš ir uh, Eiropas komisijas iešlietu ģenerāldirektorāta direktora migrācijas un patvērumu jautājumos uh, direktors. Tātad uh, šī darba grupa ir izveidota pēc. Uh, Lampedūzas uh, negadījumi 2016. gada uh, oktobrī un 2016. gada janvārī komisija prezentēja Lieba komitejai uh, tās darba rezultātu. Un mēs uh, aicinām komisiju ziņot par uh, paziņojuma ieviešanas progresu, un tas tūlīt arī notiks. Mušelkungs, lūdzu jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Pirms eh, sniegt jums ieskatu tajā, ko esam sasnieguši pirms tam grupas izveidošanas, gribētu tikai uzsvērt to, ka darba grupa ir kopīgs eh, pasākums ar dalību valstīm un piecām Eiropas Savienības aģentūrām, un darba grupas eh, darbs balstās arī uz uh, tiem resursiem, ko sniedz dalību valstis. Tātad mēs esam sākuši kartēšanas pasākums, eh, lai redzētu, kas līdz šim ir izdarīts eh, dalību valstīs, un mēs ziņosim jūnijā par to, kad būs Eiropa padome un iekšlietu padome. Un es, protams, būšu gatavs arī ziņot Libe komitejai vēlāk par to. Tagad uh, runāšu par to, kas tika nosprausta kā pieci galvenie rīcības veidi šai darbgrupai. Pirmā lielā sadaļa bija ārējās attiecības un sadarbība ar trešajām valstīm. Patiesībā kopš traģiskajiem notikumiem oktobrī Lampedūzā Mēs diezgan aktīvi esam strādājuši ārējās attiecībās, un man liekas, ka tā ir pirmā reize, kad uh, migrācija un patvērums ir uh, bijušas galvenās prioritātes ārlietu padomē. Un tas ir tiešām uh, liels uh, pagrieziens, pavērsiens, ko mēs varētu uh, apsveikt. Tad mums ir mobilitātes partnerība ar Tunisiju, Tas notika iepriekšējā samīta ietvaros, padoms ietvaros martā, Mēs eh, arī ar Jordāniju eh, uzsākām diskusijas par mobilitātes partnerību. Mēs parakstījām eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Turciju decembrī, un jūs zināt, ka tas ir saistīts ar vīzu sarunām ar Turciju. Un pēc iespējas drīzāk, cerams, Turcijas iestādes ieviesīs pilnībā šo atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Kopā ar gaidāmo Itālijas prezidentūru mēs gatavojam dažas iniciatīvas Āfrikā par uh, Austrumāfrikas migrācijas ceļiem. Mēs organizējam pasākumus uh, saistībā ar uh, cīņu pret kontrabandu Austrumāfrikā. Tas būs Itālijas prezidentūras laikā. Mēs arī turpinām sadarboties ar Alžīriju, Lībiju, Lībiju Ēģipti. Uh, Mēs zinām, ka situācija ir diezgan sarežģīta strādājot ar šīm valstīm, un tik un tā mēs īstenojam vairākus projektus, piemēram, Sahāras projektu, kuru īsteno Itālijas iekšlietu ministrija, kas vēlas veidot papildus uh, robežu pārvaldības kapacitātes, bet mēs arī izvērtējam kuģus un aizturēšanas centrus un tā tālāk. Otrā sadaļa ir reģionālā aizsardzība un um, um, integrācija. Pēc Lampedūzas uh, notikumiem esam uh, atvēlējuši līdzekļus Austrumāfrikas programmām. Jāsā atbalsta office, atbalsta birojas uh, ievieš uh, programmu, lai stiprinātu sistēmas Marokā, Tunisijā un Jordānijā. Uh, patvērums sistēmas. Un mēs uh, uzsākam informācijas kampaņas, jo Nigērijā un uh, uh, Somālijas puslā pastāv arī migrācijas risks. Divi miljoni eiro jaunajā DFS ir iezīmēt šādiem projektiem, lai informētu potenciālos migrantus, cik bīstami ir doties šajos migrācijas ceļos, ka tur ir uh, um, risks tikt izvarotam vai um, noslīgt jūrā. Un tur arī piedalās citas organizācijas par um, atkal, atpakaļ integrāciju. Par, mēs um, esam vienojušies ar dalību valstīm, ka viņi uh, palielinās savas saistības attiecībā uz Sīrijas bēgļiem. Uh, Mēs strādājam arī pie legāliem ieceļošanas ceļiem, lai veicinātu uh, šo ceļu izmantošanu, kam vajadzētu būt otrai monētas pusēji. Uh, proti, ja mēs ierobežojam nelegālo imigrāciju, tad mums ir arī jāveicina legālu ceļu izmantošana. Un uh, arī šis parlaments ir pie tā strādājis, tas ir labs solis uz priekšu, mēs uh, strādājam pie jauna projekta, lai uh, izvērtētu iespējas uh, uzlabot legālos ieceļošanas ceļus. Runājot par uh, trafikingu un uh, kontrabandu, Eiropols tagad aktīvi darbojas šajā jomā, paplašina savus personāla resursus, un viņiem būs tiešām uh, aktīva komanda, kas cīnīsies pret kontrabandistiem. Un viņi ir arī iesaistīti uh, um, atbalstot Itāliju. Viņi, piemēram, veic uh, vārdu un skaitļu pārbaudi un uh, Tagad ir, piemēram, Vācijā, Grieķijā un Francijā izmeklēšanas, kas notiek, viņi cenšas uh, atklāt un uh, sagraut uh, šādus te organizētās noziedzības tīklus, kas darbojas šajās valstīs paralēli runājot par kontrabandas apkarošanas legālajiem aspektiem, juridiskiem aspektiem. Um, um, komisija uh, šogad vēl nāks klajā ar uh, izpējumiem likumdošanas priekšlikumiem. Šobrīd tiek pārskatīta līdzinējā likumdošana par robežu pāraudzību, kas, protams, bija ļoti svarīgs aspekts pēc uh, Lampedūžas. Mēs esam uh, lūguši izstrādāt eh, stratēģisku koncepciju eh, vidusjūras reģionam, lai būtu uh, konsekventāk pieeja robežu pāraudzībai. Tas varētu um, palīdzēt glābt uh, bojāgājušos, uh, potenciāli tātad šos bojāgājušos jūrā. Ir arī palielināts Frontex budžets par 7,9 miljoniem eiro. Frontex aģentūra arī izstrādā koncepcijas dokumentu, kas tikai ir iesniegts uh, darba grupai, runājot par uh, jūras patruļu pastiprināšanu. Protams, tam būtu arī ietekme uz budžetu uh, no 6 līdz 14 miljoniem eiro saskaņā ar aģentūras aplēsēm. Protams, budžets nav šobrīd pieejams, līdz ar to būs jāraugās, kā finansēt šos papildu pasākums, ja tie tiks ieviesti. Un uh, Itālijas iestādes uh, tagad uh, ir izstrādājušas operāciju Mara Nostrum un um, jāraugās, kā mēs varam arī uh, palīdzēt Itālijas iestādēm šajā uh, operācijas īstenošanā. Runājot par palīdzību dalību valstīm un solidaritāti ar dalību valstīm, kas bija pēdējā sadaļa komisijas paziņojumā par šo darba grupu, kā jūs zināt, esam mobilizējuši ārkārtas līdzekļus - 30 miljonus Itālijai un 40 miljonus eiro citām dalību valstīm, kuras saskars ar īpašu spiedienu. Uh, Tie bija līdzekļi, kas tika mobilizēti no oktobra līdz šā gada janvārim, tātad ļoti daudz naudas ir uh, izmantots, lai palīdzētu dalībvalstīm, kas saskars ar šo lielo spiedienu. Mēs strādājam arī pie uh, ārkārtas plānu izstrādes uh, un uh, jaunajā Dublinas regulā, kā jūs uh, zināt, uh, ir uh, 33. pāns, kas ļauj mums īstenot arī profilaktiskus pasākums, preventīvas pasākums, uh, gadījumā, ja ir eh, krīze kādā vienā dalību valstī. Mēs strādājam arī ar EASO pie projekta, kas veicinātu patvērumu pieprasījumu ātrāk izskatīšanu, tas varētu palīdzēt dalību valstīm. Kā jau ievadā teicu, mūsu nākamais solis būs jūnijā ziņot par eh, visu šo darbību um, ieviešanu. Tās ir 37 rīcības, kas mums ir darba grupai. Tātad jūnijā padomē par to ziņosim un jaunajam parlamentam noteikti arī, kad vien uh, parlaments būs gatavs. Lielas paldies! Paldies! Vai ir kādi komentāri? Lūdzu, ja es redzu pāris rokas. Vai vēl kāds grib izteikties? Pierakstīsim visus. Labi. Labi, labi. So to do, please let it. Jā, lūdzu, pierakstiet. Gedemeras kungs, lūdzu. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Jā, paldies, priekšsēdētā. Paldies arī Mušo kungam par viņa izklāstiem šeit mūsu apuškomitejā. Jūs runājāt par uh, notikumiem uh, Alžīrijā, Lībijā un Eģiptē, bet es vēlējos jums pateikt, ka pagājušajā nedēļā es biju Sudānā. Un Sudānas parlamentā redzēju sakojuši un negribu runāt par uh, Sudānu vispār un par uh, situāciju. To jau visi zina, bet kas attiec uz embargo Sudānas parlamentā, ārlietu komitejas priekšsēdētājs teica, ka man ir vajadzīga Eiropas palīdzība, mums ir vajadzīga sadarbība ar Eiropu, jo tās. Personāls, kas apmeklē mūsu valsti, un tā ļoti liela uh, valsts eh, un ļoti daudz personu šķērso mūsu valsts ter teritoriju, tā, viņas visas vēlas nokļūt Lampedūzā. Gribētu uzdot jautājumu, vai ir kaut kas tāds, kas ir plānots, lai palīdzētu Sudānai? Es tagad nestāstīšu, ko es eh, stāstīju Sudānas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētājiem, bet eh, es lūdzu viņus sadarboties, lai labāk kontrolētu robežas. Vēl viens komentārs no manas puses. Es ar lielu apmierinājumu konstatēju, ka Frontex tiek lūgts izstrādāt stratēģisku ziņojumu. Ir 7,9 miljoni eiro, kas paredzēti. Un arī budžets jūras patruļām ir palielināts uz 14 miljoniem. Es nezinu, no kurienes šī nauda lai nāktu. Bet ir tomēr labi runāt par šo problēmu risināšanu. Es nezinu, vai šie budžeta līdzekļi finansēs arī operāciju Mare Nostrum. Vai arī Itālijas valdība ir ieplānojusi eh, veikt ko īpašu? Jūs pieminējat arī kritiskos punktus. Runājāt arī par lielo spiedienu, kas veidojas pie robežām. Gribētu pajautāt, vai jūs to visu esat eh, ņēmuši vērā, kad runa iet par zemes robežām Dienvidē Eiropā, piemēram, Spānijas valstis, Spānijas teritorijas, kas atrodas Ziemeļāfrikā, vai esat ņēmuši to vērā? Lielas paldies jums par izklāstu. Epelskons, lūdzu. Mērķi. Paldies. Ņemot, vēr... <clears throat> ņemot vērā to ziņojums, kuri mums ziņo par eh, vidusjūrā notiekošo, Eiropas Savienība ir mēģinājusi vienoties par juridiskiem instrumentiem, un es vēlētos jums pajautāt, paskaidrojiet nedaudz sīkāk, ko tad šīs juridiskās avēnijas nozīmē un kā tās izskatīsies, un kādā veidā bēgļi varētu izmantot šīs juridiskās avēnijas, un kādā veidā jūs nodrošināsiet to, lai tiešām pilnīgi visi bēgļi varētu izmantot šīs tā saucamās avēnijas, lai ierastos Eiropas Savienībā un lūgtu patvērumu šeit. Priekšsēdētājs, paldies! Kellers kundze! Paldies! Es eh, turpināšu tādā pašā garā. Jautājums būs par juridiskajām avēnijām un par patvērumu pieprasījumu sistēmu. Es vēlētos jums konkrēti paprasīt, kad un kādus priekšlikumus jūs ierosināsiet, jo, jo kopš šās tūkstošu gadas sākuma tiek runāts par juridiskiem risinājumiem patvērumam, un arī Stokholmas programmā tika piedāvāts juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem un arī citi instrumenti. Mēs neesam tam pat pietuvojušies. Uh, Arī Stokholmas programmā bija paredzēts atvērt robežas bēgļiem, bet šobrīd mēs šīs robežas slēdzam, slēdzam ar spēcīgām atslēgām. Un pat tādiem cilvēkiem, kuriem saskaņā ar Ženēvas konvenciju būtu nepieciešams lūgt patvērumu šeit, arī tādiem mēs to nesniedzam. Uh, Tā tad eh, pirms jūs uzmanību vairāk vēršat uz uzraudzību, mums vajadzētu varbūt runāt arī par citiem jautājumiem. <clears throat> ir nepieciešams arī juridisks risinājums imigrācijai. Un eh, visu šos priekšlikumus vajadzētu sagatavot eh, pirms mēs runājam par nelegālo tirzniecību. Un ja cilvēki nav gatavi rāpties pāri augstajām sētām Spānijas anklāvos, tad eh, viņi tomēr Eiropā ierodās pa citiem ceļiem. Un ja mēs vēlamies apkarot nelegālo tirzniecību, tad mums ir jārīkojās. Un ja mēs slēgsim regulārās, regulāros koridors, tad arī šiem cilvēkiem ceļš kļūs daudz bīstamāks. Līdz ar to mums ir jāsakārto savas prioritātes, bet eh, mans jautājums, ko jūs tiešām domājat darīt cilvēktirzniecības sakarā? Paldies! Lambert. Yeah, thank you. I want... Paldies. Es eh, vēlējos arī turpināt tādā pašā garā. Varbūt jautājums par Sīriju un par to, kas tur notiek. Vai tiešām komisija ir pamudinājusi dalību valstis pieņemt varbūt elastīgāku skatījumu uz eh, tā saucamo humanitāro vīzu piešķiršanu tiem Sīrijas iedzīvotājiem, kuri ir nonākuši kaimiņu valstīs? Ko jūs sniegtu kā padomu dalību valstīm un ko komisija ir gatava darīt, lai sakārtot šo jomu? Vēl bez tam, vai jūs sniegsiet arī vadlīnijas dalību valstīm par to, eh, ko darīt un kā rīkoties ar Sīrijas kaimiņu valstīm, jo šobrīd Sīrijā notiekošais rada spiedienu uz tās kaimiņu valstīm. Uh, un eh, mums ir jāpalīdz konfliktos nonākušiem cilvēkiem. Jūs pieminējāt gan Dublina 3, gan arī tās 38 pantu. Arī šeit jautājums vairāk ir saistīts ar solidaritātes mehānismiem un to, ko jūs redziet kā solidaritāti starp tām dalību valstīm, kuras mēģina atbalstīt stresā nonākušas valstis, tajā skaitā arī Sīriju. Un e, mums varbūt vajadzētu runāt par pārvietošanas un atpakaļ pārvietošanas iespējām. Es nezinu, vai Eiropas Savienība jau ko šeit ir apņēmušies, bet e, strādāt mums pie tā vajadzēs, un varbūt jūs varat mazliet seikāk pie šī jautājuma pakavēties. Bronks kungs. Jā, paldies. Šī darba grupa tika izveidota, es šeit lasu, lai nodrošinātu bēgļu drošību uz jūrām, bet pirms mēs spējam kaut ko nodrošināt, mums ir jāzina, kāpēc cilvēki ir gatavi riskēt gan ar savām dzīvībām, gan ar savu bērnu dzīvībām, lai nonāktu Eiropā. Kāpēc viņi to dara? Nonākot Eiropā, viņiem varētu būt piešķirts bēgļa status. Nevis tāpēc, ka viņi ir cietuši, bet vienkārši viņi nāk no valsts, kurā ir konflikts. Ja viņiem tiek piešķirts bēgļu saturs, viņiem ir 36% eh, iespēja, ka viņi tiks nosūtīti atpakaļ uz savas izcelsmes valstu, un tie ir dati no pēdējiem gadiem. Protams, jūs būsiet dzirdējuši Vakar notika uzklausīšana, bet es biju vienīgais, kurš piedalījās šajā uzklausīšanā. Mans jautājums, kurš tad ir atbildīgs par šīm nāvēm? Vispirmām kārtām tie, kuri mēģina sev, vispirmām kārtām tie, kuri uh, ļauj šiem cilvēkiem, kuri nelegāli ieradušies šeit palikt. Tie, kuri mēģina palielināt uh, Eiropā patvērumu meklētāju skaitu, ir arī tie, kur ir atbildīgi par šīm nāvēm. Kā izvairīties no noslīgšanas? Mums ir jāpasaka visiem, ka visi tie, kur Eiropas Savienībā mēģinās vai ieradīsies nelegāli, tiem netiks piešķirts patvēruma meklētāja status. Bet eh, saskaņā ar patreizējo politiku cilvēki arvien vairāk mēģinās nokļūt Eiropā. Mēs mēģinām samazināt nelegālo migrāciju, palielinot likumīgo migrāciju. Protams, šeit ir zināma loģika. Un tādā veidā jūs nevariet ļaut potenciāliem likuma pārkāpējiem rīkoties, kā viņi rīkojušies līdz šim. Paldies, turpina prieksēdētājs. Mišela kungs, vārds jums. Well, thank you, Mr. Chairman. I think... Paldies, prieksēdētāja kungs. Šeit parādījās vairāk ļoti svarīgi jautājumi. Vispirms Dievs Demera kungs jautāja par Sudānu. Jā, Sudāna tiks iekļauta mūsu informācijas kampaņā, informācijas kampaņā, kuru mēs organizēsim par Āfrikas valstīm. Mēs informēsim par to, kādi ir riski ierodoties Eiropā nelegāli. Un kopā ar citām iesaistītajām pusēm mēs mēģināsim strādāt, lai novērstu cilvēku tirzniecības gadījums un mēģināsim panākt, lai tas tiktu apkarots. Arī ārējās darbības dienests aktīvi darbojās šajā dienestā, arī šajā reģionā. Šeit patiesībā ir pārstāvis no ārējās darbības dienesta, varbūt, ka viņš varēs sīkāk paskaidrot par Sudānā, uh, padarīto, bet eh, statistikas jums sniegt nespēšu. Par Frontex un Mare Nostrum. Mare Nostrum maksā Itālijai 9 miljonus eiro gadā. Un, protams, mēs mēģinam sniegt nelielu atbalstu Mara Nostrum, bet eh, Frontex nevar aizstāt Mara Nostrum, uzņemties atbildību par to, un Itālijas valdība to arī nav lūgusi. Bet mēs noteikti varam sadarboties ar Itāliju, tātad Frontex ar Itāliju par Mare Nostrum. Question on legal avenues and examples. Uh, there are two issues. You've got the asylum seekers and the economic migrants. Ir tā saucamie ekonomiskie migranti un uh, patvērumu meklētāji patvērumu meklētāji e, atšķirās no tā saucamajiem sezonālajiem darba meklētājiem, kur Eiropā ierodās tikai uz kādu laiku. Kā parlaments tā padome ir pieņēmusi, ir pārskats šobrīd direktīvu studējošajiem un zinātniekiem, kuri vēlas veikt e, vai nu, māc, vai nu studijas vai pētniecību Eiropā. Piemēram, Etiopijas studenti, kuri eh, dodas uz Lībiju un mēģina tur lūgt patvērumu, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var ierasties Eiropā. Bet, ja mums būtu laba studenta apmaiņas direktīva, tad eh, šie cilvēki, var, šie studenti varētu ierasties jau no Etiopijas patiešām. Tagad par patvērumu meklētājiem. Mēs runājam par tā saucamajām aizsargājošajām procedūrām, arī par to diskutējām darba grupā, bet eh, būšu atklāts. Man vadot darba grupu vienmēr ir jāiestājas par to, ka par šo jautājumu ir jārunā, jo dalību valstis vienbalsīgi ir lēmušas pret to. kā jau Kallas kungs teica, ir eh, liekulība no dalību valstu puses. It kā Eiropā ir pieņemts lēmums par to, ka bēgļi tajā var ierot, ierasties, bet dalību valsts visiem spēkiem pretojās pret to, lai bēgļi šeit ierastos. Un viena no šīm juridiskajām avēnijām ir atpakaļ atpakaļ nosūtīšana. Tātad jūs eh, ierodaties Eiropā. Pagājušajā gadā dalību valsts ir eh, palielinājušas savu labvēlību pret sīriešiem un 2013. gadā bija pāri par 12 tūkstošiem sīriešu, kur ieradās Eiropas Savienībā, bet 12 tūkstoši salīdzinot ar, vien, par divar, salīdzinot ar 2,5 miljoniem bēgļu, kuri ir Libānā, Jordānijā un Turcijā. Tas ir piliens jūrā. Un tomēr dalība valsts mēģina ko darīt un es runāšu par. Aizsargātās iesaļošanas ideja, bet nedomāju, ka šī ideja izies cauri padomē. Mums ir jāstrādā daudz ciešāk ar padomi un jāmēģina rast veids, kā šīm juridiskajām avēnijām likt darboties. Un eh, tad kopā ar varbūt vēstniecībām mēs varētu noteikt papildus kvotas cilvēkiem, kas juridiski varētu ierasties Eiropā. Un tas būtu konkrēti šis um, atpakaļ nometināšanas princips. Lamberts kundze, Lamberts kundze jautāja, un atbildēšu mēs esam rakstījuši divām dalību valstīm, kurām, kuras eh, atteicās uzņemt bēgļus, tātad mēs esam uzsākuši soda sankciju procedūru pret divām dalību valstīm, un šobrīd mēs sakojam līdz situācijām. Komisija vienmēr ir apgalvojusi, ka bēgļus neuzņemt ir pret Eiropas Savienības likumdošanu, par 33. pantu un solidaritāti. Nesam šobrīd vēl uzsākuši 33. panta piemērošanu, bet, piemēram, Bulgārija pagājušajā gadā bija ļoti lielas spriedzes situācijā pāri par desmit tūkstošiem bēgļi ieradās Bulgārijā. Uh, Esam atvēlējuši 8 miljonus eiro krīzes situācijai un ārkārtas palīdzībai, arī bēgļu uzņemšanas centru uzlabošanai. Esam koordinējuši atbildes eh, sadarbībā ar dažādām organizācijām un dalību valstis arī ir palielinājuši savu atbalstu. Tajā skaitā arī Norvēģija, kur nav Eiropas Savienības dalība valsts. EASO ietvaros esam mēģinājuši dalību valsts piedabūt izveidot atbalsta komandas, un dalību valstis šobrīd sadarbojas ar Bulgārijas varas iestādēm, lai izveidot šādu dienestu. Tātad solidaritāte ar Bulgāriju tiek izvērsta, Mēģinam solidaritēties arī ar Grieķiju, daram to jau vairākas gadas, un EASO darba grupa strādā arī Itālijā, tātad solidaritātes princips tiek ievērots. Es neapgalvoju, ka tas ir visu laiku, bet tas notiek. Bronkskunga jautājums vai, pareizi sakot, komentāri par atgriešanu. Vēlētos pateikt, ka Pagājušajā nedēļā 28. martā komisija pieņēma komunikē par atgriešanu, par atgriešanas politiku. Tajā ir vesela virkne prioritējama rīcību, tā saucamā piespiedu atgriešana, atgriešana pēc laika, bet eh, mēs nevaram atpakaļ atgriezt bēgli, mēs varam atpakaļ atgriezt tikai migrantu. Dievs Hamera arī vēlētos kaut vēl uzdot jautājumu. Jā, varbūt jūs gribat uzdot vēl vienu jautājumu. También... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos eh, mušā kungam izteikt paldies eh, par eh, viņa atbildēm bet tomēr viņš neatbildēs man pēdējo jautājumu, tādēļ vēlētos to tagad atkārtot. Vēlētos uzzināt, vai esat plānojuši izteikt atzinumu, ņemot vērā šo īpašo situāciju, kas ir pie robežām abām Spānijas enklāvām Ziemeļāfrikā. Ir manas valdības petīcija, un uh, Šis paziņojums galvenokārt attiecas uz uh, to, ka ir jārada cilvēku cienīgi uzņemšanas apstākļi šajās abās Spānijas teritorijās, kas ir absolūti pārpildītas. Ir informācijas uh, kampaņas, lai veidot tādu situāciju, kad varētu tiešām šos visus cilvēkus uzņemt. Returning to Mr. Michel. Jūs arī gribētu vēl kādu papildus jautājumu uzdot? Jā, tikai ļoti ātri precizējumu. Jūs teicāt, visas dalībvalstis ir pret legāls pieejas piešķiršanu. Tas bija pirmais jautājums. Otrais, kuras ir tās divas dalībvalstis, pēc kurām ir uzsākta pārkāpuma procedūra par uh, bēgļu nosūtīšanu atpakaļ uz Sīriju? On, on, on Mr. Jazimir. Par Dievs de Mēras kunga jautājumu es atvainojos, ja palaidu to garām. Jūs daudz konkrētāk izteicāties otrajā reizē par um, šīm divām Spānijas pilsētām. Komisija ir nosūtījusi cilvēkus uz Madridu, lai apspriestos ar iestāžu pārstāvjiem, un bija arī um, pirms desmit dienām um, cilvēki, kas ieradās Briselē lai apspriest iespējamu finanšu palīdzību, tātad mēs eh, izskatām iespēju sniegt palīdzību arī ārlietu jomā. Piemēram, Marokas eh, iestādēm arī varētu palīdzēt, lai atvieglotu šo situāciju šajās divās pilsētākas. Tātad mēs eh, skatām iespēju formāli palīdzēt, un šīs diskusijas ar Spānijas iestādām joprojām notiek. Jā, par uh, legāliem iecļošanas veidiem. Es teicu, ka visas eh, dalībvalsts, kas ir darba grupā, ir pret eh, to. Neviena dalībvalsts eh, neatbalstīja šo aizsargāto ierašanās procedūru īstenošanu. Es neteicu, ka visas dalībvalsts, jo padomu ir pieņēmusi attiecīgu direktīvu par legālo ekonomisko migrāciju, viņi atbalsta šo te ideju, ka ir jāveicina ekonomisko migrantu ierašanās, bet runājot par patvērumu jautājumiem un aizsargāts ierašanās procedūras izveidošanu, piemēram, par humanitāro vīzu, tādu ideju neviena dalībvalsts darba grupā neatbalstīja. Tās dalībvalsts, kurām mēs esam rakstījuši, Itālija un Bulgārijai esam rakstījuši. Okay, then that'll be it. For... Jā, tas arī viss. Paldies par šo prezentāciju par to, ka izstāstījāt, kā strādā šī darba grupa. Un, ja neiebilst, tad mēs pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Paldies, muš, Mušel kungs. Tagad turpināsim. Desmitais punkts. Tur ir runa par Frontexu un Frontex darba programmu 2014. gadam. Yes, what's the problem? You're welcome. Frontex has adopted. Frontex 2014. gada darba programmu ir pieņēmis un uh, Frontex uh, valde to pieņēma 14. februārī un nesen šī darba programma tika nosūtīta parlamentam. Mēs esam ielūguši Gīlu Alrijos Fernandesu, kurš ir izpildirektora vietnieks Frontex aģentūrā. Jūs zināt, ka Joka Laitinen kungs, eh, Frontex direktors, 1. jūnijā atstās savu amatu un komisija ir izsludinājusi šo vakanci. Tas bija decembrī un eh, atlases procedūra notiek un eh, kandidātu uzklausīšana notiks nākamā parlamenta sasaukuma sākumā. Dosim vārdu tagad Fernandes kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātājiem, paldies, ka ielūdzāt uh, mūs, lai prezentētu 2016. gada Frontex programmu šai komitejai. Savā prezentācijā es sākšu ar to, ka aprakstīšu situāciju 2013. gadā un tendences, kādas esam paredzējuši 2014. gadam, kas arī ir uh, mūsu darba programmas attīstības pamats, un tad pāriesim pie aktivitātēm, kas ir plānotas 2014. gadam, un runāšu arī par budžetu un resursu atvēlējumu šim gadam. Um, atklāt nelegālas robežšķēršošanas uh, gadījumus, šo gadījumu skaits ir uh, strauji pieaudzis. Uh, no 72 tūkstošiem 2012. gadā un uh, 2013. gadā tie bija vairāk kā 107 tūkstoši gadiem, kas ir pieaugums par vairāk kā 48%. Tātad jūs šeit uh, redzat, ka 2016. gadā šis pirmais skaitlis ir legālie uh, šķēršošanas gadījumi un uh, tālāk jūs redzat šīs izmaiņas procentuāli. 2013. gadā vidusjūras reģionā, um, uh, tātad šajā trešajā gada kvartālā šķēršošanas skaits uh, strauji pieauga. Uh, Šis intensīvās migrācijas plūsma periods, diemžēl, noved pie tā, ka bija vairākas laivas, kas nogrim un bija daudz bojā gājušie. Vairākums laivu uh, brauc no Lībijas, kur tiek izmantota vājā valdības kontrole. Daudzi devās arī no Ēģiptes šajā ceļā. Pa austrumvidusjūras ceļu uh, um, šis atklāto gadījumu skaits ir viszemākais kopš 2007. gada, bet šis ceļš tik un tā joprojām saskāja, sastāda uh, ceturdaļu no visiem nelegālajiem robežu čēršošanas gadījumiem. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir mainījušās uh, arī atklāšanas vietas, kur ir visvairāk šķēršošanas gadiem par Rietumu Balkānu ceļu. Ir arī pieaudzis nelegālo šķēršošanas gadījumu skaits apmēram no apmēram 6 tūkstošiem uz 19 tūkstošiem 13. gadā. Un lielākā daļa bija pie Ungārijas-Serbijas robežas. Šeit ir imigranti, kas pieprasa patvērumu, un uh, viņi tad uh, dodas uz citām dalību valstīm tālāk. Vidusjūras rietumu daļā no Āfrikas uh, tur ir diezgan stabili šie skaitļi. 2016. gadī salīdzinājums ar 2012. gadu, piemēram, 6, apmēram 6800 un 3000 attiecīgi alžīrieši, marokāņi un Zemsahāras Āfrikas valstu pārstāvji ir tie, kas galvenokārt ierodas. Kā jau teicu, pieaugums ko, no 12. uz 13. gadu bija apmēram 48%, un kamēr šis gada pieaugums ir būtisks, tomēr šis 2013. gada līmenis ir eh, salīdzināms ar 2009. un 10. gada līmeni datiem, kurus sniedz dalību valsts, un tomēr tas ir uh, zemāks nekā 2011. gada rādītājs, kad bija arābu pavasars. Un uh, uh, sadalījums starp jūras un sauszemes robežām bija apmēram pusi uz pusi. 2013. gadā um, raksturīgs bija arī tas, ka strauji pieauga Sīrijas uh, bēgļu īpatsvars vai to bēgļu īpatsvars, kuri teica, ka viņi ir no Sīrijas. Un galvenokārt tas tika konstatēts vidusjūras austrumos un centrālajā daļā. Un no Ziemeļāfrikas, no, galvenokārt no Lībijas un Ēģiptes ir ļoti daudz bēgļi, kas riskē ar dzīvību, lai šķērsot vidusjūru. jūru un Rietumbalkānu uh, ceļā arī ir konstatēts straujuši pieaugums. Lielāko daļu um, šo bēgļu uzņēma uh, Ungārija uz savas sauzemes robežas. Ja raugāmies uz citiem indikatoriem starp 2012 un 2013 gadu, tad uh, mēs atklājam to, ka šie um, ievedēji uh, Uh, arī uh, darbojas, un ir arī um, viltoti dokumenti. un uh, tendence ir stabila salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet bija būtisks uh, atšķirības starp uh, dalībvalstīm. Vācija bija tā, kura arī ir paziņojusi par lielāko gada pieaugumu, īpaši runājot par uh, Krievu un Sīriešu atklāšanu. Otrais lielākais pieaugums bija Bulgārijā, kur šo atklāto gadījumu skaits ir pieaudzis par apmēram 100%, un tie arī pārsvarā ir sīrieši ir apmēram 9800 uh, krāpšanas gadījumu ar viltotiem dokumentiem, kas ir 24% pieaugums. Un tas ir lielākais uh, cipars kopš 2009. gada, lielākais skaidrs. Aizvien vairāk tiek izmantoti viltoti uh, dokumenti, lai ieceļotu. Ieceļošanas atteikumu skaits arī ir pieaudzis par 11%. Lielākais skaits ir no zemes un gaisa robežām. Ilgtermiņa tendence norāda, ka uh, uz sauszemes robežām jau īpaši šis skaits pieaug. Rietum Balkānos uh, bezvīzu režīms, kas ir Serbijai, Melnkalnei, Bosnijai un Hercegovinai un Albānijai, uh, ir palielinājis gan pasažieru plūsmu, gan atteikumu skaitu. Un ja, iebraukšanas eh, atteikumu skaits ir pieaudzis arī uz Polijas-Baltkrievijas robežas. Raugoties uz situāciju trešajās valstīs, šeit svarīgākie punkti ir eh, pirmkārt par Sīriju. Eh, mēs paredzam, ka joprojām ļoti daudz bēgļu ieradīsies, jo Sīrijas pilsoņi un tie, kur saka, ka viņi ir Sīrijas valsts piedarīgie, meklēs dažādas iespējas, lai rastu patvērumu valstīs, kas eh, ir eh, Sīrijas kaimiņu valstis, bet arī citās valstis, kas attiecas uz Ukrainu. Um, ir ļoti ticams, ka um, šī nestabilā situācija, ja tā turpināsies Ukrainā, tad tā vājinās arī valsts ekonomiku un visdrīzāk arī um, piespiedīs cilvēks doties strādāt uz ārzemēm. Runājot par Afganistānu, uh, tagadējā Afganistānas situācija arī noved pie tā, ka cilvēki emigrē un uh, varam sagaidīt, ka no šīs valsts arī nāks bēgļi par Eritreju kopš uh, Izraela pagājuši gadu pareidza, pabeidza būvēt savu 200 km garo žogu ar, uh, pie robežas, tas jau ir uh, novedis pie izmaiņām un uh, novirzēm šajos migrācijas ceļos, un tas ir sācis ietekmēt gan Lībiju, gan arī Turciju un uh, šos migrācijas ceļus, vairs ne e, ceļot cilvēku caur Ēģipti, bet pa citiem ceļiem. Ņemot vērā informāciju, kas līdz šim ir savākta, ko ir savākuši mūsu analītiķi, 2014. E, gadam ir identificēti šie pieci galvenie riski - bojāja, dokumentu viltošana, e, legāla liecinošanas ceļa ļaunprātīga izmantošana un vēl divi citi. Runājot ka, eh, par to, ka nelegālie imigranti visu laiku ierodas eh, Eiropā caur, eh, Eiro, caur vidusjūras centrālo un austrumu daļu, tad Frontex aktivitātes galvenokārt tiks koncentrētas Itālijas um, dienvidos un arī Egejas jūrā. Līdz ar to Frontex ir uh, atvēlējis būtisku daļu sava darbības budžeta tieši šiem reģioniem, apmēram 12 miljonu eiro no 21 miljonu, kas ir jūras operācijām. Sekojot uh, vidusjūras darba grupas uh, ieteikumiem, kā jau to ziņoja um, komisijas pārstāvs, mēs esam iesnieguši savu rīcības plānu, kā darboties šajā zonā. Itālijas operācija Mara Nostrum, kas tika nesen minēta, ir bijis izaicinājums robežu kontrolēm šajā reģionā, un tā ir uh, arī ietekmē šo situāciju, un to ziņo dažādas uh, izmeklēšanas iestādes. Uh, Tagad eh, laivas eh, vairs eh, ne ved līdz pietiekam daudz degvielas, lai vispār sasniegtu Eiropu, jo viņi zina, ka viņus pārtvers jūrā. Ro, jūras robežas šķērsošanas punkti tiks uzraudzīti jo īpaši vasaras periodā, kad migrācijas spiediens ir lielāks, tas attiec arī uz Minerva operāciju. Uh, Indala operāciju un eh, Ziemeļa Atlantijas okeānā um, būs ierobežotas aktivitātes, jo ir uh, diezgan stabila situācija šajā zonā un arī nav paredzēta līdzekļu šai zonai. Kas attiecas uz ārējām uh, sauszemes robežām, tad 2014. gadā tiks ieviestas divas koncepcijas - šie kontaktpunkti un uh, um, Poseidona Tātad būs šie konfekta punkti, lai būtu informācijas apmaiņa. Un uz austrumu robežām. Un Poseidon Lāna tiks izveidot, īstenots uz Bulgārijas un Grieķijas uh, sauszemes robežām ar Turciju. Un tas ir paredzēts, lai nodrošinātu legāliem ceļotājiem pietiekamu drošību, identificējot uh, Um, dažādus uh, noziedzniekus, kas uh, nodarbojas gan ar cilvēku tirzniecību, gan kontrabandu. Apmēram 325 uh, miljoni cilvēku ieceļos Eiropā šā gada laikā, un tie varētu būt uh, Tātad tas bija 13. gadā, tie ir par 3% pieaugums, tātad plus 9 miljoni pasažieru, kas ir iecļojuši salīdzinot ar 12. gadu, lai atbalstītu dalību valsti šajā sarežģītajā situācijā. Frontex uh, izmanto divas koncepcijas pulsar, kas veido kapacitāti, kas atbalsta dalību valsti, lai veiktu informācijas apmaiņu. Tur ir divas kopīgas eh, operācijas, Erasmus un Alexis. Uh, un eh, tiek atbalstīta arī eh, dalību valstu kapacitāte palīdzēt bērniem, kas ir eh, riska situācijā. Tiek izveidots kodeks ar labāko praksi Eiropas Savienībā, lai aizsargātu bērnus, kas ir riska situācijās. Un mēs pievērsīsimies arī bērniem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Abas šīs aktivitātes uh, Tur arī starptautiskās organizācijas un NVO tiks pieaicināts, lai atbalstītu Frontex aktivitātes šajās kopīgajās operācijās. Runājot par uh, atgriešanas operācijām, ir paredzēts šāds operācijas šogad. Uh, šie lidojumi tiek sistemātiski uh, novēroti, monitorēti, un Frontex eh, darbinieki vienmēr ir klāt, lai nodrošinātu pilnu pamatiesību eh, ievērošanu un a, eh, migrantu aizsardzību. Rīcības kodeks a, ir iztūkots arī trešo valstu valodās, lai tas būtu pieejams šiem ierēdņiem. Kas attiec uz apmācību, 2014. gadā paredzētās aktivitātes būs balstītas a, uz pieciem pīlāriem ja atļausiet to tā nosaukt. Runājot par eh, robežsargu tālāk apmācību, tad mēs vēlamies sniegt palīdzību dalību valstīm, lai tās eh, veidotu dažādas apmācību programmas robežsargiem un vēlamies eh, uzlabot arī sektorālās sadarbības izglītību robežsargiem, kā arī tālākas sadarbības programma robežsārgiem. Un otrs pilārs ir apmācības nodrošināšana, lai nodrošinātu to, ka pilnīgi visi karavīri, kuri iesaistās Frontex operācijās, saņemtu pirms operācijas veikšanas atbilstīgu izglītību. Mēs eh, vēlamies eh, izveidot īpašu apmācību JHA aģentūras dalībniekiem, kā arī otras organizācijas eh, dalībniekiem, lai tie tiktu apmācīti glābšanas operācijās. Un mēģinot izvērst apmācību kā dalību valstīs, tā arī trešajās valstīs, uh, mēs izveidosim kopīgus robežsargu apmācības instrumentus. Galvenā uzmanība tiks vērsta uz e, cilvēku tiesi, uz cilvēka tirzniecības apkarošanu un uz apmācību par cilvēktiesībām. Vēlamies arī uzsvērt to, cik svarīgi ir e-apmācības nozīme. Frontex turpinās spēlēt būtisku lomu tiesību sargājošo iestāžu izglītošanā, sadarbojoties ar dažādām aģentūrām. Ko tas praktiski nozīmē? E Frontex izveidos tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācības schēmu. Tagad e, par budžetu. Jūs redzējat, kādas ir izmaiņas e, salīdzinot ar 13. gadu, 14. gadā mēs esam saņēmuši par 4,5 8 miljoni, miljoniem mazāk. Un eh, dažādām ārkārtas situācijām mums budžetā rezervas paredzētas nav. Un labajā pusē apja diagrammā jūs ļoti labi variet redzēt 62% ir bijusi operatīvajām izmaksām un administrācijas izmaksām. 317 eh, strādājošie ir Frontexā un, protams, ka mēs arī pakļaujamies Eiropas Savienības izvirzītajām mērķim ierēģu skaitu līdz 17. gadam samazināt par 5%. Un visbeidzot, un šeit atvainojos, jo šeit ir nepareiz uzrakstīts, tātad tas ir 14. nevis 13. gada budžets. Kā mēs sadalīsim operacionālo budžetu? Kā jūs redzējat, lielākā daļa, 77% mūsu budžeta tiek atvēlēts dažādu operāciju veikšanai, un lielākā daļa ir tieši jūras operāciju veikšanai, un tās arī ir ļoti dārgas, tāpēc tas paņem lielu mūsu budžeta gabalu. Šeit arī beigšu savu prezentāciju un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja tāda būs, paldies, priekšsēdētājs. Paldies, godātie deputāti. Jautājumi. Lūdzu. Paldies. Man ir Ļoti īs jautājums, saka Bauers kundze, par cilvēktirzniecību. Es eh, redzu, ka Frontex vēlas apmācīt robežsargus cilvēktirzniecības atpazīšanā. Vēlētos pajautāt, ko vēl jūs dariet, balstoties uz nolīgums ar dažādām aģentūrām, kuras darbojās cilvēktirzniecības apkarošanā. Thank you. I'm one... Paldies, Kellers kundze. Varbūt jūs varētu mums, mums iepazīstināt ar pēdējo gadu aģentūras darbu cilvēktiesību aizstāvībā, un vai jums ir kāda konkrēta cilvēktiesība pārkāpuma gadījumi? Un varbūt varētu arī nedaudz eh, paskaidrot, kāda ir tālāka notikuma attie, attīstība un kuras operācijas jūs uzskatiet par pabeigtām, balstoties uz šo kritēriju. Un varbūt jūs varētu atbal... izskaidrot arī cilvēku tiesību speciālistu darbu. Paldies! Oui, merci, monsieur le, le président. Jā, paldies, priekšsādātāji. Es gribētu lūgt eh, dažus precizējumus un skaidrojumus. Es atvainojos. Uh, vous, vous venez de nous dire. Jūs tikko teicāt, ka 77% eh, no jūsu budžeta būs atvēlētas kopīgām operācijām. Varbūt jūs eh, varētu paskatāt, kāpēc tas ir tik dārgi. Un es gribētu detalizētāk uzzināt eh, par to, cik cilvēki ir atpakaļ nosūtīti un cik tas ir izmaksājis. Un gribēju arī uzzināt, ja tas būtu iespējams, kāda ir jūsu aģentu loma Uh, tad, kad viņi lido šajās lidmašīnās, kad notiek atpakaļ nosūtīšana. Ja uh, labi saprot to, ko saka vieni un citi, uh, tad visas pārbaudas tika veiktas pirms cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ uz savu valsti vai uz tranzītu valsti. Tātad man ir jautājums, uh, kam ir vajadzīgi šie ierēģi, kas uh, brauc uh, līdzi, kādas tiesības tad viņi pārbauda, kāda ir viņa loma šajās kopīgajās operācijās, jo es domāju, ka uh, Frontex loma uh, pirms iesaistīties uh, kopīgās operācijās ir nodrošināt, ka tiesības ir ievērotas, jo, diemžēl, mēs visi zinām, ka tad, kad notiek šīs kopīgās uh, operācijās, tad, kad visas tiesības netika pārbaudītas eh, vai tās ir ievērotas, tiek nosūtīti cilvēki, kas eh, savā valstī ir apdraudēti. Es joprojām nesaprotu, kā eh, šie jautājumi tiek risināti, un līdz ar to pievērsīšos otriem jautājumam. Mūs informēja, un tas bija ļoti satraucoši, uh, kas notika pēdējos operācijas laikā, jūs teicāt, ka um, esot aizvien mazāk un mazāk laivu, kas ierodoties dalībvalsts teritorijā. Mēs zinām, kāpēc tas ir. Ir efektīva sadarbība ar trešajām valstīm, jo īpaši ar Maroku, un tas jums ļauj lokalizēt šīs laivas un uh, ļaut uh, iejaukties Marokas iestādēm. Uh, bet Egejas jūrā tās ir Grieķijas iestādes, kuras bija skarts. Tātad es gribētu uzzināt, kāda ir Frontex loma šajā kontekstā, lai uh, ļautu uh, pamatiesību ievērošanas nodrošināšanu, kas ir parlamenta prioritāte. Un kā jūs varat nodrošināt, ka pamatiesības ir uh, nodrošinātas aizkavējot uh, patvērumu meklētāju ierašanos Eiropā. Frontexam šeit ir ļoti būtiska loma, un es joprojām esmu nedaudz satraukusies eh, dzirdot eh, jūsu uh, nos, uzstāšanās beigās, ka jūs teicāt, ka jūsu prioritāte ir represīvo kapacitāšu palielināšana dalību valstī. Manuprāt, dalību valsts ļoti labi tiek galā šajā jomā, un Frontex palīdzība viņiem nav vajadzīga, vienalga, ko viņi saka. Un man šķiet, ka jūs eh, vienā no atpakaļ nosūtīšanas operācijām esat izmantojuši privātu Spānijas aviokompāniju. Tas, nu, ir kaut kas jauns. Tāpēc es gribēju jums uh, palūgt attaisnot šo izvēli un pateikt, vai jūs esat paredzējuši nākotnē aizvien vairāk tā rīkoties, jo šeit arī mani, aiz, uh, mani satrauc, vai ir ievērotas pamatiesības. Paldies! Yes, uh, your procedures are... Jā, protams, uh, jūsu procedūras ierobežo dažādi nosacījumi, kas ir atrunāti Eiropas Savienības likumdošanā. Varbūt jūs varētu nosaukt kādus ierobežojumus, kas padara jūsu darbu grūtāku. Protams, uh, Nevaram mēs jautāt, vai Eiropas Savienības rīcība ir juridiski pamatota, jo tas būtu bīstami, bet vienkārši paskaidrojiet savu darbu. Vai, piemēram, ir ierobežots laiks, uz kādu var būt ai cilvēki aizturēti, un eh, vai atgriešanas politika, par kuru klausījāmies vakar, ja pareizi sakot, par kuru klausījos es, tiešām nes savus augļus. Hilārijas kungs, paldies, prieksēdētāji kungs. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Pirmām kārtām par aģentūras darbu un GHA. Kā jau iepriekš teicu, mēs uh, esam šo jomu uzsvēruši mūsu apmācībā, bet visās kopīgās operācijās, īpaši tādās, kuras notiek uz Eiropas Savienības ārējām robežām, mēs sadarbojamies ar Europolu, lai mēģinātu aizskavēt un aizturēt tos noziedzniekus, kur nodarbojas ar cilvēktiesniecību. Tātad tās ir divas, divas jomas, kurā mēs nodarbojamies kurā mēs sadarbojamies. Tātad apmācība un sadarbība arī ar citām nodaļām, lai mēģinātu identificēt kā upurs, tā arī pārkāpējus. Par pamattiesībām. 13. gads bija pirmais gads, kurā mēs organizējām fórumu par pamattiesībām, kurā piedalījās uh, dažāda, dažādu dalību valstu tiesību sargājuši iestāžu pārstāvi. Un pamata tiesības mēs tiešām uzskatām progresīvi tiek integrētas mūsu aktivitātēs, sākot ar riska analīzi un turpinot ar apmācību un novērtējušu. Poseidon jūras operācija mēs intervējām Grieķijas varas iestāžu pārstāvis par šiem jautājumiem un esam sagat, sagat, pavisam drīz publicēsim šī fóruma igadējo atskaitu, kurā būs plaša informācija tieši par jūsu interesējušiem jautājumiem. 13. gadā mēs saņēmām informāciju par 12 pamattiesību pārkāpumu gadījumiem. Vēlētos uzreiz pieminēt, ka neviens no šiem pārkāpumiem netika izvērsts no Frontex puses, nedz arī no to tiesību sargājošo iestāžu darbinieku puses, ar kuriem Frontex sadarbojās. Jebkurā gadījumā mēs esam snieguši Grieķijas varas iestādēm pilnvaru Jā, vēlējos uzreiz pateikt, ka visi šie gadījumi ir notikuši Grieķijā. Nevienā citā Eiropas Savienības dalību valstī pamatiesību pārstāv pārkāpumi no varas iestāžu puses nav novēroti. Tātad ir bijuši gadījumi, kuros mēs nolēmām, ka šis gadījums nav vērtējams kā pārkāpums, un eh, lielā daļā gadījumu mēs nonācām pie secinājuma, ka pārkāpums ir noticis un prokurori šobrīd turpina kriminālu izmeklēšanu. Un visticamākais, ka attiecīgi mēri tiks pieņēmis, pieņemti. Pamatiesību, pamatiesību, pamatiesību virsnieks. Tieši uz jūras operācijām pamatiesības var tikt pārkāptas vislielākajā mērā. Un eh, viena um, Frontex arī uzrauga atpakaļ atgriešanas lidojumus. Par budžeta jautājumiem 77% no šīm, oper, šīm operācijām ir. Tas nav nemaz tik daudz par atgriešanu - 9 miljoni. kādu lidsabiedrību mēs izvēlamies, mēs jau kopīgu operāciju veikšanai neizvēlamies lidsabiedrības. To dara dalību valstis. Bet eh, tā ir bijusi uzraudzības operācija, vienkārši novērošanas operācija, kuru Frontex veica. Ak tā, šīm eh, novērošanas operācijām mēs izmantojam no Luksemburgas vai no Spānijas publiskā iepirkuma kārtā līgumētu kompāniju. Tātad šajā novērošanā mēs ar publiskā iepirkuma palīdzību tas, kurš ir uzvalējis šajā publiskajā iepirkumā, mēs izvēlamies pakalpojums niedzēji. Tā nav mūsu izvēle vai pašiniciatīva, tas ir publiskais iepirkums, kas to nosaka. Kad es teicu, varas iestāžu izglītošana trešajās valstīs, tas eh, nozīmē ļoti plašu uh, izglītības spektru ne tikai tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā arī izglītība par pamatiesībām, kopīgās operācijas, par kopīgajām operācijām un līdzīgi. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, jo jautājums tika uzdots specifiski par mūsu lomu tās eh, kopīgās operācijas, kuras koordinēja Frontex, mēs esam visas operācijas pabeiguši. Ko tas nozīmē? Piemēram, 37 tūkstoši migrantu tika izglābti. Tātad mūsu operācijās meklēšanas un glābšanas moments spēlē ļoti lielu lomu un izglābšanas procents ir augsts. Patiesība jau ir tāda, ka aģentūras koordinētās operācijas ļoti bieži pārvēršas meklēšanas un glābšanas operācijās. Līdz ar to nav tā, ka mēs nodrošinam tikai un vienīgi novērošanu un sadarbību starp iesaistītajām pusēm. Par juridiskajiem ierobežojumiem. Kad migranti ir ieradušies Eiropas Savienības teritorijās, uh, tad eh, šo migrantu tālāka plūsma ir dalību valstu kompetencē. Piemēram, cik ilgi kādu var aizturēt vai atgriezt, mēs nespējam to nedz kontrolēt, nedz arī uzraudzīt. Patiesībā mums nav pat informācijas par to, cik ilgi migranti vidē vai vispār uzkur, uztur šajos eh, nelegālās migrācijas centros vai citos. Ja neatbildēju uz kādu no jautājumiem, tad atvainošanu, un tomēr esmu gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem, ja jums šķiet, ka uz kādu neesam atbildējis. Paldies! Nē, jūs noteikti atbildējāt. Kellers kundze, vai vēlties vēl uzdot papildus jautājumu? Man ir viens jautājums par kritērijiem un par to, kāda ir kritērija operācijas pabeiguma novērtēšanai. Tā tad eh, es jau pirmajā jautājuma raundā uzdevu jautājumu par kritērijiem. Lūdzu, izsakieties īsi. Jā, es izteikšos īsi. Ja pareizi saprotu uzraudzības eh, jautājumu, tad eh, izskatās, ka tur notiek valsts iepirkums. Jā, tiešām. Uh, ultraliberālisms šeit iet uz priekšu. Jūs teicāt, ka 300, 37 tūkstoši migrantu ir izglābti. Ja pareizi saprotu, nu, es nezinu, kur, cik liela daļa, bet liela daļa tomēr ierodas Eiropas teritorijā. Es gribētu saņemt eh, šo cilvēku skaitu, jo Frontex loma, kā jūs sakāt, ir pārbaudīt tiesības. Ja šie cilvēki ir patvēruma eh, pieprasītāji, tad eh, kāds ir šis skaits? Jo, Mr. Arias. Arijas kungs, vārds jums jāpaldies. Atvainojos, ka Ellers kundzei es tiešām neatbildēju jums. Standarta operācijas procedūra no sākuma līdz beigām. Mēs šo procedūru esam pieņēmuši un to ir apstiprinājusi arī Frontex valde. Tā tad eh, tie ir kritēriji, ko ir pieņēmusi Frontex valde, un līdz pat šim brīdim mēs neesam kopīgu operāciju apturējuši nekad. Precīzāk, jā, ir bijusi līdzekļu pārvietošana uz citu operāciju, jo nebija skaidrības par cilvēku tiesību pārkāpumiem un pamatiesību pārkāpumiem Grieķijā, bet uh, operācija neviena nav tikusi pārtraukta kā tāda, vienkārši spēki ir tikuši pārcelt uz citu robežas vietu. Novērošana nozīmē gan dalību valstu resursu iesaistīšanu, un tad Frontex atmaksā dalību valstī radušos izdevumus. Un otrs, eh, ja mums nav adekvātu resursu, piemēram, ja mums tehniski nav iespējas veikt mūsu eh, pienākums, tad mums ir tiesības izsludināt publisku iepirkumu. Un šajā publiskajā iepirkumā jau, protams, var piedalīties kā privāts tā valsts kompānijas, 37 tūkstoši, kuri ir izgrā, izglābti, viņi visi ir nonākuši Eiropas Savienības teritorijā, nesam tos veduši uz trešajām valstīm priekšsēdētājs. Jā, paldies, tad mēs steidzamies pie nākamā punkta. Paldies arī skungam. Snieg, skrienam tālāk. 11. punkts. Delegācija uz Spānijas dienvidiem kur mēs apmeklējām Frontex koordinēto operāciju Indalgo pagājušā gada 15. un 17. jūlijā, un tagad uzklausīsim Koļo kunga ziņojumu. Jūs tiešām mūs iepazīstināsiet ar robežu uzraudzīšanu, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, nós... Paldies, priekšādātāji. Mēs apmeklējam Dienvidu Spāniju. No 15. līdz 17. jūnijam 2013. gadā mēs tur bijām, lai varētu vērot šo Indēlo operāciju. Tā ir kopīga operācija starp Frontex un Spānijas valdību. Šajā operācija tiek eh, paraudzīts liels jūras reģions. Esmu uzrakstījis arī ziņojumu, kas nākamnedēļ ir paredzēts, eh, to paredzēts pieņemt Strasbūrā. Tur runa ir par to, kā tiek noteikti noteikumi, lai pāraudzītu Eiropas Savienības ārējošas robežas saistībā ar uh, operācijām, kuras koordinē Frontex. Šī apmeklējuma mērķis bija uz vietas novērtēt, kā Frontex operācijas tiek īstenotas un kāda ir sadarbība starp dažādām dalību valstīm? Ziņojums par to jau ir iztūkots vairākās valodās, tas ir pieejams, vēlētos uzsvērt sešus punktus. Pirmkārt, Spānijas iestāžu tāda liela izpratne, tīpaši Guardian Civil, un uh, mūsu kopīgā programma notiek ļoti veiksmīgi, un uh, koordinācijas pakāpe ir ļoti augsta. Otrakārt, tas tiešām ir tāds īsts Eiropas Savienības līmeņa uzdevums. Operācija Indalo ir uh, operācija, kurās ir iesaistīta desmit dalībās - Beļģija, Somija, Francija, Itālija, Luksemburga, Portugāla, Rumānija, Slovākija, apvienotā karaliste. Un uh, viena asociētā valsts, tā ir Islande. Tā ir uh, pirmā operācija, kas ir iesaistījusi vairākas aģentūras. Arī Frontex ir piedalījusies un arī Eiropas aģentūra jūras drošībā, Eiropols un it īpaši vidus jūras centrs, kas uh, koordinēt cīnās pret narkotiku izplatīšanu. Otrakārt kļuva arī skaidrs, ka līdzekļi ir jāpielāgo vajadzībām iesaistās teritorijas bija ļoti lielas. Pamatoties to var uh, teikt, ka šie izmantotie resursi ir izmantoti piemēroti un tie ir atbilstoši pāraudzības un glābšanas uzdevumiem. Tālāk mums ir, eh, ir arī ļoti augsts kompetenču līmenis īstenojot uzdevumus, ieskaitot arī visu operatīvo plānu Tālāk. Mēs bijām pārsteigti par uh, to, kādas stratēģijas izmanto uh, bēgļi, bēgļu plūsmas, uh, lai sasniegtu Eiropas Savienības robežas, parāda, cik uh, cilvēki ir izmisuši. Viņi izmanto visus līdzekļus, lai sasniegtu Eiropas Savienības teritoriju. Lielākā daļa no viņiem Eiropas sasniedz nelielās laiviņās. Tas gan izvēl kā spēļu laiviņas. Tās ir laivas, kurās var braukt tikai 5-6 cilvēki, bet kurās patiesībā ir daudz vairāk cilvēku un, protams, tur nav nodrošināta absolūti nekāda drošība. Kad mēs bijām Spānijā, mums nebija tāda iespēja novērtēt eh, tādas lielas eh, bēgļu plūsmas. Tas vienmēr atkarīgs no tā, eh, kāds ir laiks un uh, kā tieši virzās eh, bēgļu plosmas, un tieši tajā brīdī, kad mēs bijām Spānijā, mums nebija iespēja novērot eh, tās lielas, liel, eh, lielas iedzīvotāju grupas, un lielākā daļa uzņemšanas nometņu bija tukšas. Pēdējais komentārs. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izvirzījās vairāk jautājumi. Galvenokārt runa bija par cilvēktiesību neievērošanas gadījumiem. Piemēram, runāja par tiesībām uz politisko patvērumu un uh, garantijām pret uh, izraidīšanu. Kā jau teicu, nākamnedēļ Strasbūrā plenārsēdē mēs runāsim, uh, balsosim par šo ziņojumu. un padomē pirmajā lasījumā. Un uh, tiks pieņēmts teksts, uh, kas uh, atbalstīs šīs tiesības. Tas ir arī tiesības saņemt politisko patvērumu, un šajā regulā tiks uh, atbalstīts pamatiesies. Manuprāt, tie ir visvarīgākie punkti. Thank you, Mr. Coelho. Now. And... Paldies. Vai kādam ir komentāri par to, ko teica Coelho kungs? Vai kāds grib komentēt šo braucienu uz Spāniju, apmeklējot Indalo operāciju? Ja komentāru nav, tad pāriesim pie nākamā punkta. Šeit būs kopīgas debates. Uh, par eh, pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētājām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība un juridiskā palīdzība Eiropas apcietināšanas orderu procesā. Tas ir arī debats par procesuālo garantiju bērniem stiprināšanu, kur ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas krimināla procesā. Nu, tad redzēsim, kā uh, ies šiem trim uh, referentiem. Uh, kas ir iecelti šajos jautājumos - Kornelis De Jonga kungs, Karmens Romero kundze un Renāts Vēbers kundze. Es redzu, ka Vēberas kundzi aizstās Torvaldu kungs, bet vispirms uzklausīsim uh, Kornelis De Jonga kungu. Jums kā pirmajam vārds lūdzu. Um. Paldies, priekšsādātāji. Pirms kāda laika mēs eh, satikāmies ar ēnu referentiem un runājām par jautājumu, ko mēs varam darīt vēl šī sasaukuma laikā, jo tas ir likumdošanas priekšlikums. Ir arī komisijas ieteikums, un tas nozīmē, ka vairs nav iespēja veidot uh, trialogu šī sasaukuma laikā, tādēļ mēs nevaram sasniegt lielu progresu. Bet tāda ir situācija, un tādēļ mums ar ēnu referentiem radās ideja sastādīt darba dokumentu, kas sastāv no divām daļām. Pirmā daļa - tie ir vispārīgie vērtējumi, un mēs ceram, un es arī sagaidu ka mēs varēsim sasniegt eh, vienprātību. Varētu šeit strādāt arī ar koordinātoru darba grupā vai arī rakstiskā procedūrā. Un būtu labi, ja visas politiskās grupas piekristu atbalstīt. Un otrajā daļā šajā darba dokumentā ir mani personīgie komentāri, tie ir tālajošāki. ir runa par to, ka ir acīm redzami iekļaut būtiskus aspektus paziņojumā, un ir skaidrs, ka šī labo. Nedrīkstētu pieļaut situāciju, ka darbotos direktīva, bet nekas nav šeit skaidrs zināms par uh, tiesībām apsūtētām personām un juridisko palīdzību aizdomās turētājiem. Tādēļ esmu izvirzījis šeit priekšlikumu darba dokumentā, lai to visu iesaistītu. Tātad esam izstrādājuši ieteikumus direktīvai. Būs uh, sarežģīti ar uh, visiem mēnu referentiem panākt vienošanos. Tādēļ e, esmu šeit e, iekļāvis arī personīgus paziņojumus. Varētu būt arī tā, ka šodienas diskusija parādīs, ka ir arī punkti, kam visi var piekrist, un tad no atsevišķa punkta no otras daļas varētu pārvietot uz pirmo daļu. Ar interesi gaidījuši kolēģu komentārus. Pirmā daļā pārstāvu viedokli, ka vajadzētu pirmajā daļā iekļaut viedoklis, viedoklis, ko atbalsta visi, jo nav nekāda jēga strādāt ar jautājumiem, kas vēl ir pretrunīgi, un es ceru, ka arī otrā daļa tiks atbalstīta, tad mēs to varēsim vēl pārvietot uz pirmo daļu. Ir vēl paredzēta viena ēnu referenta sanāksme. Iespējams, ka mums izdosies to norganizēt vēl šonedēļ. Labprāt uzzināt jūsu viedokli ja tas nebūs iespējams, tad tas būs viss jā, jārunā rakstiskā procedūra. Romero. Romero kundze, lūdzu, paldies, Jonga kungs. <coughs> paldies, priekšsēdētāji. Ja prezentācija būtu jau pirms uh, pāris mēnešiem, tad mēs šo ceļakārti juridiskā procedūras garantijām varētu tikt pabeigt, bet tagad to vairs neizdosies eh, pabeigt. Visas paketes ietveros par eh, juridiskās procedūras garantijām. Kādi jautājumi šeit ir svarīgi? Ir eh, nepilngadīgo aizsardzība īpaši aizsargājumu personu tiesības, bet tur viss vēl nav atrisinās, tur ir trūkumi un šeit runa ir arī par Eiropas Savienības vērtībām. Ir runa par taisnīgām procesa garantijām, personām. kurām ir grūtības, būt šajā situācijā. Piemēram, ir arī personas, eh, kuras, eh, kurām ir sarežģījumi vai nu no ekonomiskā ziņā, vai arī citu kapitāšu eh, ziņā mm, risināt šo situāciju. Un šeit īpaši runa par nepagandīgo personu tiesībām, un mēs ceram, ka nākamā komisija uh, šeit uh, eh, ieviesīs attiecīgus uzlabojumus attiecībā uz nepilngadīgiem personām. Mēs vēlamies uh, darba dokumentā, kas būs arī trialogā, norādīt uz vienu lietu. Ir jābūt saskaņotībai starp tām garantijām, kas ir pieaugušām personām un garantijām, kas uh, ir nepilngadīgiem personām, gan attiecībā uz visām tiesībām, gan attiecībā uz juridisko palīdzību. Šajā jautājumā tas ir pat vēl svarīgāk nekā citās direktīvās par eh, tiesu procesu. Dažas dalībvalstis šeit drīzāk izmanto mazāk smagu noziegumu definīciju. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz personām, kas vēl nav sasnieguši pilngadību. attiecībā šīm personām resocializācija ir īpaši nozīmīga. Esam arī konstatējuši, ka ir arī trūkumi individuālajā vērtējumā attiecībā uz personām, kas nav sasnieguši pilngadību, jo no tā ir atkarīgs, vai nepilngadīgā persona var uh, pati virzīt un vadīt savu dzīvi vai nē. Dažās dalībvalsts likumdošanās jau ir punkti, kurā runa ir uh, par uh, uzlabošanas pasākumiem daudzās dalībvalstīs tas jau ir, bet eh, tas viss vēl nav tā padziļināti. Mums ir svarīgi, lai būtu arī alternatīvu pasākumi, kas būtu paredzēti. Ir arī vēl citi pakārtot jautājumi, piemēram, atbalsts nopratināšanas laikā, maksimālie termiņi, izmeklēšanas procedūrē un tam līdzīgi. Ļoti žēl, ka šo tekstu vairs neizdosies pabeigt. Cerams, ka nākamais parlaments to visu varēs veiksmīgi pabeigt. Priekšādā kungs, ja drīkstēt, gribētu izteikt vienu komentāru, gribu teikt arī paldies visiem kolēģiem par sniegto atbalstu. Šis darbs ilga vairākus gadus, nākamajā sasaukumā es vairs nebūšu. Eiros parlamenta deputāti gribētu teikt visiem paldies. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau priekšsēdētājs teica, es runāšu Vēbers kundzes vārdā. Daži uh, viņas punkti ir diezgan tehniski un uh, to varbūt tā īsti um, ne, nesaprotu un uh, uh ja jūs gribēsiet uzdot jautājumus, tad dododiet tos viņai. Uh, Nevainīguma prezumcijas direktīva ir jauns stūrakmens krimināla tiesībās Eiropas Savienībā, bet tagadējais komisijas priekšlikums prasa būtiskus grozījumus. Nevainīguma prezumcijai ir trīs konsekvences uz apsūdzētā tiesībām. Viņam ir tiesības neizteikties, uh, un uh, um, pierādījuma nasta ir uh, apsūdzībai, un uh, šābu gadījumā uh, tiek lēmts par labu apsūdzētajam. Un uh, referenta atbalsta šeit vienotu harmonizācijas instrumentu. Un tomēr šādam instrumentam ir jāievieš ļoti augsti kopīgi standarti, un nevajadzētu tikai izvēlēties uh, zemāko kopīgo, uh, tātad kopsaucēju jābalstās uz Eiropas pamatiesību hārtu. 52.3 punkts eh, Eiropas pamatiesību hārtā ir svarīgs, jo tas ļauj ieviest eh, augstākus pamatiesību standartus salīdzinot ar eh, hārtu. Tā pašā laikā Eiropas kopientiesas Melonijas spriedumā tiesa sprieda, runājot par 53. hartas pāntu, ka kopīga Eiropas Savienības standarta pieņemšana krimināla tiesībās ir jāņem vērā un lai novērstu pretrunas uh, starp dalību valstīm, starp dalību valstu konstitūcijām, tad eh, jāņem vērā pamatiesību harta pēc iespējas augstākā līmenī, tā jāinterpretē un harmonizējot ir jāievieš augsts aizsardzības standarts. Runājot par eh, um, eh, 17. apsvērumu, referentu uzskata, ka tur ir neskaidrs precizējums un to var ļaunprātīgi izmantot, un tāpēc to vajadzētu dzēst. No teksta vajadzētu izrietēt, ka fizisks vai psiholoģisks vardarbības vai draudu vai citas degradējošas attieksmes izmantošana tiek novērsta un sodīta, un ir jābūt taisnīgai procedūrai. Uh, Trešais cilvēktiesību hārtas pāns no tātad aizliedz spīdzināšanu un jebkādu degradējošu attieksmi. Tas pats attiecas uz pierādījumiem, kas ir iegūti šādā veidā, tie nav pieļaujami. Un no komisijas teksta izriet tas, ka um, pierādījumu, kas nav liecinieku sniegti, uh, izmantošana arī ir pieļaujama, piemēram, asins vai urīna paraugu un tam līdzīgi, tas ne, nav pretrunā ar uh, principiem, kas ir noteikti uh, pamatiesību hartā un 98. gada Sanders spriedumā. Bet šādas metodas būtu neleģitīmas, ja. Uh, ļoti intruzīvas medikā, medicīniskas prakses būtu lietotas, eh, lai iegūtu šos pierādījumus. Un eh, netiek pieņemti eh, pierādījumi, kas ir iegūti vardarbīgā ceļā no aizdomās turēto um, ķermeņa. Tas ir noteikts uh, spriedumā. Uh, Komisijas uh, teksts pieļauj arī um, pienākumu uh, pierādījumu nastas pāriešanu. Tas ir noteikts 2001. gada spriedumā. Un tomēr referenta uzskata, ka šajā kontekstā 5.2 pants neatspoguļo šī tiesas sprieduma um, teikto. Legislative text, on the other hand. At the same time, the transformation. Tā pašā laikā ļoti īpašu spriedumu pārņemšana uh, likumdošanas aktos rada risku, ka no vienas puses varētu būt negatīva attīstība dalība valstīs ar augstākiem standartiem un varētu arī tikt pieņemta minimālā pieeja uh, um, kandidātu valstīm un turmākajām kandidātu valstīm. 5.2. pāns būtu jāatdzēš no teksta vai jāpārakst pilnībā. Daļas komisijas priekšlikumā iekļauj pieļaujamības uh, noteikums 6.2, piemēram, un citi panti. Kā vispārīgs princips, tas ir pieņemams un tas varētu harmonizēt procedurālās tiesības. Komisija atsauc savā priekšlikumā uz pieļaujamību kā pārkāpuma uh, neizteikšanās tiesībām uh, sekas un um, šādu pierādījumu izmantošana neapšaubīt visu procesa ticamību bet šeit eh, netiek ņemt vērā spriedumi, eh, kur eh, ir runa par pierādījumiem, kas ir iegūti pārkāpjot trešo cilvēktiesību hartas pantu. Piemēram, Eiropas cilvēktiesību tiesa Geskem pret Vāciju noteica nepieņemamību ja tiek pārkāpts trešais uh, cilvēktiesību hartas pants. Theory... Un arī netieši um, iegūtu spīdzināšanas rezultātā iegūtu pierādījumu gadījumā lietas netiek pieņemtas. Bet uh, Eiropas Savienības noteikumiem būtu jābūt ļoti augstā līmenī un būtu uh, jāievelš vēl augstāka standārta nekā tagadējie uh, kopienu tiesas standārti. Thank you all. Now we've heard the reports. Paldies! Paldies visiem referentiem, un uh, tagad uh, sāksim diskusijas par šiem trim dokumentiem. Zipels kundze, pirmā. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte. Paldies, priekšsēdētāji. Par visiem trim ziņojumiem vēlos teikt, ka ļoti žēl, ka ceļkārte par eh, procesu tiesībām ir eh, pārvērsta par tā saucamo salāmī taktiku, tā sakot gabaliņu pa gabaliņam, bet tas nav viss kopsakarā, un tas arī kaut arī, protams, eh, ir cieša sadarbība starp atsevišķiem pasākumiem. Gribētu to parādīt vienu piemēru, proti tiesības eh, izmantot advokātu pakāpojumus. Tas man neko nedod, ja es nevaru samaksāt par advokātu. Tātad tas ir jautājums par tiesas procesa finansiālo atbalstu un tiesības eh, uz godīgu procesu ir eh, apdraudēts arī tad, ja nav nodrošināts, ka nevainīguma prezumcija netiek ņemta vērā. Un, protams, ir jābūt eh, noteikuma īpašai aizsardzībai, īpaši aizsargājumiem personām, arī par to ir jādiskutē, lai nodrošinātu šādu saskanīgu procesu. Un daļai to darīja valstis nevēlas. Un mēs esam eh, situācijā, ka šī direktīva, kas tiek gatavota, mēs par to vairs nevarēsim līdz šī sasauguma beigām izdiskutēt. Bet, protams, mēs vēlamies nodrošināt, lai būtu jau tāds pirmā skaidrā virzība, novērtēt, kas ir komisijas priekšlikumos pozitīvi, kuri punkti ir jākritizē, tos vajadzētu jau uzskaitīt. Mēs vēlamies jau tagad eh, piedāvāt, eh, izstrādāt konkrētu risinājumu. Bet ir arī svarīgi, lai mēs eh, šeit izvirzītu centrālos punktus. Gribētu izteikt vēl vienu. Uh, komentāru proti par eh, valsts varas monopolu un iespēju, eh, iespēju kas ir krimināla vajāšanas iestādēm. Un mēs sadarbības ietveros eh, arī tādā augstākā līmenī, kas ir pārdalībvalstīm, mēs esam gatavi um, to arī finansi atbalstīt, arī atbalstīt demokrātisku tiesisku valsti, bet no otras puses esam gatavi arī nodrošināt, ka, lai būtu uh, līdzsvars starp kriminālu vajāšanu un tiesisko aizsardzību. Un eh, šeit ir jautājums, vai eh, šo finansiālo palīdzību tiesas procesām un nevainīgumu prezumciju un īpaši eh, aizsargājamo personu tiesības, vai to visu mēs varēsim nodrošināt. Ir jābūt nodrošinātām, lai būtu godīgs process visām iesaistītēm personām. Gribētu pieminēt tikai vēl divus, trīs punktus par jautājumu par juridisko palīdzību un nevainīgumu prezumciju. Nodalījums starp jautājumu, starp uh, juridisko palīdzību un uh, direktīvā, tas, ko saka komisija, to nevar pieņemt, jo mēs jau attiecībās direktīvu mums vajadzētu parādīt, kāda kritērija ir spēkā, proti, lai tiktu nodrošināt šī mm, tiesas procesa izmaksu atbalsts un uh, arī par jautājumu, vai, vai sniegtā palīdzība ir jāsamaksā atpakaļ, un uh, kāda ir, kāds ir juridiskais atbalsts, vai valstīs ir šāda nodevu regula vai, vai standārta, vai ir starp dalību valstīm ļoti lielas atšķirības, kādas ir iespējas pašam ietekmēt procesu, kurš būs mans advokāts, ja es izmantoju šo finansiālo atbalstu tiesas procesam. Un, protams, ka ir arī atšķirība eh, starp eh, tiesas procesa finansiālo atbalstu valsts iekšienas procesā un saistībā ar Eiropas aresta orderi. Un par to visu kritiski vajadzētu pārdomāt. Raugoties uz nevainīgumu prezumciju, es piekrītu tiem um, nosacījumiem, kas ir projektā, kas uh, attiecībā uz spiedienu, kas tiek izdarīts, lai saņemtu liecību. To vajadzētu ļoti kritiski pārbaudīt. Kas ar to ir domāts, kādos gadījumos uh, to drīkst izmantot, vai mēs vispār vēlamies to pieļa, pieļaut. Tas ir tas ļoti kritisks punkts. Jautājums arī. Uh, Eh, kādi pasaukumi tiek publiskoti, vai ir arī šis iepriekšējais sots pirms procesa sākuma, kas eh, nodrošina to, ka krimināla vajāšanas iestādes un tiesas iespējams vairs eh, nevar strādāt neitrāli pie šīs lietas. Un tas varētu novest pie tā, ka aizdomās turētājs pat tad, ja viņš tiek atbrīvots, beigās paliek ar tādu slogu, kaut kas jau tur visā tajā bija, nav jau doma bez uguns. Principā es piekrītu arī tam, ka, kas jau tika teikts, ko mēs tieši eh, attiecībos procesiem Eiropas līmenī, kas mums jānodrošina, proti, ka mēs eh, nevajadzētu vienoties par minimālo kopsaucēju, bet vajadzētu nodrošināt standārtus, ko pieņemtu Eiropas pilsoņi un eh, lai tiktu pieņemtas šādas Eiropas procesi, kas būtu nošķirti no dalībvalsts normām atsevišķiem. Es domāju, ka nākamajā sasaukumā uh, mums uh, vajadzētu vēl pie tā papildu strādāt, lai šī direktīvas uh, e, būtu tiešām labas direktīvas. Tā tad mēģināsim pieturēties pie laika, jo mums ir pavisam drīz jāsāk balsot. Tā tad, tuvojoties balsošanas laikam, būsim laika ievērotāji. Bauers kundze lūdzu. Paldies! Es eh, vēlētos eh, arī parunāt par 13. darba dokumentu procedūrālās garantijas bērniem, kur ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas krimināla procesā. Šajā darba dokumentā tiek uzsvērts tas, ka krimināla procesā ir eh, ļoti liels bērnu skaits, tā tad 12% no visām krimināllietām, kas tiek uzsākts un izvests, ir iesaistot bērnus. Tāpēc domāju, ka šis dokuments ir ļoti saulēcīgi, ļoti aktuāls un, diemžēl, tas tiek sagatavots un pieņems tik vēlu. Pilnībā piekrītu referentei, ka runājot par pasākumu kopumu, Noteikti ir jāuzsver koordinācijas moments, tas ir vairāk kā nepieciešams. Bieži vien notiek sekojošais, ka par vienu un to pašu jautājumu runājot, skatījums ir dažāds pat mūsu komisijā. Piekrīt arī Sipels kundzei un referents kundzei, piekrīt tādā ziņā, ka ir nepieciešams precīzākas definīcijas, kaut vai Piemēram, ko nozīmē adekvāta persona. Šad tad mēs šeit izmantojam bērna uzraudzītāju vai aizbildni, vai ar ko bērns ir kopā. Ko tas nozīmē? Man ir zināms šaubas arī par to, kāds šeit ir juridiskais svars jo ir tādi dokumenti, kuros parādās cita nostāja attiecībā pret bērniem. Piemēram, tī, tā THS direktīva, lai bērniem būtu pieejama brīva juridiskā palīdzība. Jo visticamākais, ka viņiem nebūs fin nepieciešamā finansiālajie resursi par audiovizuālu procesa ierakstīšanu ir jāņem vērā bērnam vislabākais. Un esmu pārliecināta, ka eh, audio ieraksts ir vislabākais, audio video ieraksts. Jo, manuprāt, atkārtoti pakļaujot bērnus iztaujāšanai, var bērnam nodarīt lielu ļaunumu. No šāda rakurs raugoties, uzskatu, ka video ieraksts ir vislabākais bērnam. Un visbeidzot, vēlētos uzdot eh, vienu jautājumu. Vai tiešām nav pienācis pēdējais laiks eh, noteikt Eiropas vecumu ierobežojumu aizturēšanai un apcietināšanai? Tā tad no kura brīža bērnu var saukt pie krimināla atbildības? Dažādās dalību valstīs ir ļoti dažāds skatījums, un šis vecuma ierobežojums, no kura brīža iestājas krimināla atbildība bērnam, dalību valstīs ir ļoti dažāda. Un no, domāju, ka tas varētu izraisīt tālākas problēmas. Jā, iespējams, ka mums detaļās iedziļināties šeit ne, nebūs laika. Es tikai vēlējos uzdot šos jautājumus par šo priekšlikumu kopumā. Prieksēdētājs Ludfords kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu Alda referente par um, juridisko palīdzību aizdomās turētajam un arī par nevainīgumu prezumpciju. Vēlētos uzteikt Kornelis de Jonga kunga paveikto šā dokumenta sagatavošanā, un rītā mums ir paredzēta ēnu referenta tikšanās, un esmu pārliecināta, ka mums izdosies jaukas diskusijas. Es uzskatu, ka procedūrālā juridiskā palīdzība, par ko tika rakstīts un runāts jau Stokholmas programmā, arī referents runā par tiesībām uz tulkošanu. liekas, ka Eiropas apcietināšanas ordera procesā un runājot par šiem jautājumiem, vajadzētu pieminēt arī proceduālo tiesību racionalizāciju Eiropas līmenī. Mēs pieņēmām direktīvu par juridisko palīdzību bet eh, visaktuālākais jautājums ir šī juridiskā palīdzība, jo svarīgi runāt par to, cik tālu šī direktīva ies, un noteikti, ka tas tiks cikāk paskaidrots rekomendācijās, bet esmu pārliecināta, ka par to mēs rītā runāsim arī ēnu referentu sanāksmē. Bet uh, Neviens jau nestrīdas par to, ka mums vajadzētu veicināt savstarpēju uzticēšanos. Apakšpalātā apvienotajā karalistē valsts sekretārs teica, ka apvienotajā karalistē nevajadzētu būt eh, kopīgas Eiropas eh, tiesu sistēmas sastāvdaļā. Bet eh, līdz pat 20. gadam ir izveidota šī tiesiskuma telpa un uzskatu, ka šai politikai neviens, neviens nerunā par sistēmu. Katrās, katrā dalība valstī ir sava tiesa sistēma, un ja mēs vēlamies šīs sistēmas padarīt savstarpēji savietojams ar vienlīdz augstiem juridiskiem standartiem, ja mēs to tiešām vēlamies, tad mēs pārkāpjam subsidiaritātes principu un pārkāpjam arī to, ka 28 sistēmas šobrīd darbojas eh, paralēli vienotrai. Bet eh, mēs nevaram izveidot kopīgu iekšējo tirgu, vienotu tirgu, arī nesadarbojoties eh, kriminālu tiesām un civilu tiesām. Ja negluži sadarboties, tad uzskatu, ka Eiropas Savienībā tiesnešiem un tiesību sargājušu iestāžu darbiniekiem ir jāuzticās vienam otram. Un tas attiecās arī uz juridisko palīdzību, uz tiesiskumu, uz veselu virkni momentu. Kāda ir, kādas ir tiesības uz advokāta palīdzību? Apvienotā karalista vēl nav to apņēmusies pievienoties Eiropas sistēmai, un tomēr uzskatu, ka direktīvā vajadzētu runāt par garantētu juridisko palīdzību un par to, kas notiek pirms policija uzsāka iztaujāšanu, jo tieši šajā aizturēšanas brīdī līdz pirmajai iztaujāšanai aizturētājs ir visneaizsargātākais. Esmu gatava runāt par to, kas rekomendācijās jau parādās par juridiskās palīdzības leģitimitāti. Iespējams, ka tas ir solis jau pārāk tālu, bet par to mēs runāsim rīt. Direktīvas priekšlikumā man ļoti patika iekļautā ideja par to, ka ir jāsniedz juridiskā palīdzība kā īstenotāja dalību valstī, tā arī tai dalību valstī, kura e, īsteno aizturēšana, apcietināšanas ordera būtību. Protams, ka visam ir jābūt um, ekonomiskam, jo dalību valsts brīdī, kad visiem ir budžetā caurumi, ir ļoti uzmanīgas ar naudas atvēlēšanu papildus jauniem momentiem. Bet eh, runājot par Eiropas apcietināšanas orderu, tad šeit mums ir iespējams naudu iekonomēt, jo dažādas pārsūdzēšanas procedūras, tiesiskums, patiesībā šobrīd Eiropas apcietināšanas orderis eh, apvienotajā karalistē šobrīd ir pilnīgi izgāzies viens gadījums, kurā viens par. Lūdzu, runājiet īsāk, priekšsēdētājs pārtrauc. Es esmu tikpat eh, lakoniskā vispārējie, ja turpina Ludfords kundze. Vienkārši tas pierāda, ka tas maksā dārgi, ja mums neizdodas visu atrasināt ar pirmo cirtienu. Jā, piekrīt, ka ekonomiskā situācija dalību valstīs liek mums ļoti uzmanīgi izturēties pret eh, pārmērībām, ja mēs tās par tādām varam nosaukt. Bet uh, kārtībā savestas lietas ilgtspējīgumā, ilglaicīgumā var mums iekonomēt naudu. Strasbūras um, precedenta gadījums jau to pierādīja, un, protams, arī šī ierosinātā direktīva par juridisko palīdzību, manuprāt, ir laba. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Albrehta kungs, lūdzu. Oh, Mrs. Argentīni, would you like to go first? Okay. Miss... Argentīni kundze pirmā. Well, I think I now have to apologize. Man tad ir jāatvainojās ikvienam, saka Argentīnī kundze. Runāšu nīderlandiski. Jā, tā būs labāk. Tas ir visvienkāršākais. Eh, par šādiem jautājumiem runāt tomēr savā dzimtajā valodā. Kā ēnu referente par šo jautājumu, es eh, saskatu arī savas idejas eh, Esters de Jongas darba dokumentā, un eh, mēs, protams, ļoti priecājamies par to, ka ir jauns priekšlikums šīm provizoriskajām tiesas procesa palīdzībai, bet, kā jau teicu, tas ir tikai tas neliels gabaliņš no uh, kopējās ainas, un mēs mēģinām atrast līdzekļus un uh, ceļus, kādā veidā patiešām nodrošināt juridisko palīdzību un arī tiesības e, izmantot advokātu pakāpojumus, lai tas viss būtu pamatoti un stabili. Zaļo politiskai grupai vēl ir jautājumi Eiropas komisijai, proti, ja ir šīs tiesības uz uh, tiesas procesu finansiālu atbalstu. Kā tas izskatās, vai tas ir tajā laika brīdī kad eh, kāds, kā, kāds, kādam ir status, kā apsūdzētā persona, kurā brīdī tas notiek. Es domāju, ka tam ir jābūt noskaidrotam. Kopā ar De Jongu mēs vēlamies atrast tādu iespēju šo finansiālo atbalstu tiesas procesā izveidot kā tādu stabilu uh, sistēmu, jo kādreiz tā tiešām var būt ļoti liela problēma. Un mūsuprāt, šeit īpaši svarīgi ir, lai Eiropas Savienībā mēs izveidot tādu juridisko sistēmu, kur mēs varētu tiešām viens otram uzticēties. Ja darbosies mūsu sabiedrībā savstarpējās uzticēšanās pamatprincips, tad mums tas ir jānoformulē arī kā likums. Tas ir attiecībā uz Eiropas apcietinājumu pavēlu, bet arī attiecībā uz citiem juridiskiem instrumentiem krimināltiesību jomā. Lamberta kundze lūdza arī vēl pieminēt, arī to vajadzētu šeit iesaist arī bērnu tiesību jautājumu. Kirkopkungs. You are on my list next, so please. Okay, well, I'll be very brief and... Jūs esat manā sarakstā. Jā, es ļoti īsi izteikšos priekšsādātāji par šo trīs jautājumu paketi. Uh, Latvords kundze atsaucās uz vienu punktu. Šīs uh, lietas tika apspriestas pārstāju palātā, vienotajā karalistē, un interesantākā kārtā argumenti pret uh, optinu apvienotajā karalistē man šķiet ir ļoti attālināti no realitātes. Tur viss bija runa par Eiropas kopienu tiesu un par tās kompetencēm, kāds tā varētu būt. Un, uh, diemžēl, visu trīs lielāko partiju uh, Uh, um, pārstāvji atbalstīja šo negatīvo pozīciju. Man liekas, ka tas ir žēl, jo paraugoties uz šīm trim lietām, jā, man varbūt būtu iebildumi pret šīm legālās palīdzības jautājumiem, uh, kamēr man šķiet, ka ir jābūt ārkārtas juridiskai palīdzībai cilvēkiem, kas ir um, problēmās, uh, tad tomēr vairāk par to. Um, tam visam būtu jābūt nacionālo dalību valsts ziņā, to vienmēr esmu teicis. Būtu grūti to harmonizēt. Otrakārt, viens no Eh, jautājumiem par nevainīgumu prezumciju. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Šeit ir bijušas mums debates, kurās ļoti skaidri esam norādījuši, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka tas tiek vienmēr paturēts spēkā, ja vienalga, kur Eiropā tas būtu. Un šis trešais, par ko esmu nobežījies, ir šis eh, procedurālo, procesuālās garantijas bērniem kriminālu procesos. Uh, Jā, es piekrītu, ka mums ir jādarbojas saskaņotāk šajā jomā Eiropā, un esmu paudis diezgan atklāti savu uh, neapmierinātību, ka, Eiro, uh, ka apvienotā karaliste uh, neizmanto šo iespēju, tad tomēr man šķiet, ka neveiksmīgi ir šo trīs lietu apvienojumu šajās kopīgajās debatēs, jo tur ir dažādi aspekti, bet tā kā tās ir apvienotas, tad gribētu uzsvērt, ka es uzskatu, ka procesuālās garantijas bērniem uh, būtu kaut kas, kas ir eh, jāturpina attīstīt, eh, um, ne varbūt šajā, bet nākamajā sasaugumā, jo eh, visur Eiropā ir ļoti atšķirīgas um, normas par to, kā, kāda ir attieksme pret bērniem šajās ļoti sarežģītajās situācijās. Es apsveicu De Jonga kungu ar paveikto darbu un paldies. Paldies, Kirkop kunga. Kungs eh, Albrecht kungs lūdzu. Paldies priekšsādētāji. Arī izteikšos īsi. Gribētu pateikties Vēbers kundzei par darba dokumentu, par nevainīgumu prezumpciju. Manuprāt, tas ir ļoti labs sākums, jo īpaši attiecībā uz šiem neatrisinātajiem jautājumiem par eh, pierādījumu pieņemamību un tiesībām neizteikties. Manuprāt, šeit ir jāstiprina šie standarti, jo mēs vēlamies sasniegt augstus nevainīguma prezumcijas standartus visā Eiropas Savienībā, un mums vajadzētu uh, to uzsvērt turpmākajās sarunās. Paldies, un es arī lūdzu vārdu, un tāpēc gribētu šo to komentēt. Es piekrītu, ka mums ļoti nopietni ir jāuztver bērnu tiesības visos šajos jautājumos, un es uh, piekrītu, ka šeit ir uh, Eh, jāveic koordinēts darbs pie visiem šiem jautājumiem. Procesuālās garantijas un tiesības bieži vien tiek uzskatītas par eh, detaļām, kaut gan tās var būt ļoti svarīgas, lai nodrošinātu taisnīgu tiesu. Ir bijušas vairākas lietas, eh, arī tagad Ungārijā tādas ir, kurās dzīvojot dažādās dalībvalstīs tiek izdots āresta orderis, un ja tas netiek laicīgi atsaukts, tad tas nozīmē, ka bērni nevar vairākus gadus tikties ar saviem vecākiem. Mums ir uh, Fiona Šo lieta, kurai ir uh, ungārieta māte, un uh, īrs ir tēvs, un viņi dzīvo Francijā, viņi nevarēja trīs ar pus gadus uh, tikties ar uh, savu māti, un lielāko daļu šī laika pavadīja bērnu aprūpas centrā un nevis ar kādu no vecākiem. Tas pats attiecas uz bērna interesēm. Tās bieži vien netiek pienācīgi ņemtas vērā, un uh, tad nav iespējas kaut kā to labot. Ir virkne procesuālo tiesību, juridiskā aizsardzība, bet tas nav bez maksas, vai, piemēram, procesuālās tiesības, kuras praksē nevar īstenot, kas, piemēram, nozīmē, ka tas, kuram ir šīs tiesības, nevar īstenot šīs tiesības, un gal galā tas nāk par sliktu bērniem. Līdz ar to es pilnīgi piekrītu Kirkopu kungam, ko viņš teica par bērnu tiesībām. Paldies! We still, we still have some floor. Yeah? For the rapporteurs and uh, maybe... Mēs vēl varam dot vārdu referenti, bet varbūt vispirms uzklausīsim komisiju un prezidentūru. Komisijas pārstāvs varbūt gribētu izteikties par šo paketi, par šo ceļu kartu. Lūdzu īsi. Like... Komisija gribētu pateikties parlamentam un referentiem par viņu milzīgo darbu šajos trijos ziņojumos, kas attiecas uz juridisko palīdzību. Mēs cieši sadarbosimies ar parlamentu nākotnē, lai nodrošinātu stabilu juridisko tekstu, kas nodrošina pieeju juridiskajai palīdzībai arī Eiropas arestordera procedūrās lai nodrošinātu arī dubulta aizsardzības tiesības šādos gadījumos. Mēs atbalstām Lībe uh, viedokli, ka šis ir prioritārs jautājums, un tā arī būtu jāskata. Mēs uh, pieņemam zināšanai uh, referenta vēlmi iekļaut juridiskās palīdzības aspektus direktīvā. Mēs joprojām uzskatām, ka ir pienācīgāk uh, to visu sniegt ieteikumā, un labākās prakses apmaiņas eh, ietveros uzlabot procedūras. Komisijas priekšlikuma mērķis ir nodrošināt līdzsvarot darbību šajā jautājumā. Tas ir svarīgs īpaši eh, fiskālās konsultācijas apstākļos, un tāpēc eh, tika veikta rīcība juridiski saistošā formā un ieteikumā. Tas no vienas puses salāgo šo nepieciešamību uh, Uh, nodrošināt reālu pieeju juristam, jeb advokātam un um, nodrošināt līdzsvarotu pieeju ilgtermiņā. Kas attiec uz bērniem, komisija augstu novērtē to, ka uh, darba dokumentā referente um, vispārīgi atbalsta mūsu priekšlikumu un uzsver uh, procedurālo garantiju bērniem nepieciešamiem. Mēs visi piekrītam, ka bērniem ir vajadzīga īpaša aizsardzība krimināla procesos, jo viņi ir uh, ievainojamāki. Darba dokumentā referente atbalsta šo īpašo aizsardzību un iesaka vairākus precizējumus direktīvas priekšlikuma, piemēram, tiesības uz informāciju, ārsta pārbaudas un ieraksti. Komisija vienmēr ir atvērta diskusijām par tālākiem precizējumiem, kur tas ir nepieciešams, kas attiecas uz uh, pieeju uh, advokātam, jeb juristam. Mēs gribētu uzsvērt, ka tas ir galvenais elements priekšlikumā. Jurista palīdzība ir īpaši svarīga bērniem. Ņemot vērā proporcionalitātes principu, jau ir paredzētas atkāpes uh, um, minimāliem pārkāpumiem, ir rūpīgi jāizvērtē vecāku atbildība un vecāku intereses, un bērnu intereses var būt konfliktējošas. Piemēram, vecāki varētu atteikties no jurista finanšu apstākļu dēļ, un tas varētu nākt par sliktu bērnam, tāpēc vajadzētu no tā izvairīties maksimālais pirmstiesas eh, aizturēšanas laiks. Tur komisija uzskata, ka šie jautājumi ir ļoti sarežģīti un varētu būt sarežģīti paredzēt visām dalībvalstīm vienotas noteikumus, bet tas arī varētu būt eh, pārāk tālajoši, ņemot vērā tagadējo priekšlikumu, kur mērķis ir minimālo aizsardzības noteikumu noteikšanu un par nevainīgumu prezumciju došu vārdu savam kolēģim. Eh, Un tagad dodu vārdu Grieķijas prezidentūrai lūdzu. Komisija. Yes, uh, yes. Par nevainības prezumpciju burtiski vienu minūti. Vispirms uh, paldies referentiem. Mēs uh, ļoti augstu novērtējam parlamenta paveikto šo trīs dokumentu sagatavošanā. Burtiski pāris komentāru daļai arī atbildot uz šeit izskanējušajiem komentāriem. Par 17. Eh, pantā aprakstītajiem noteikumiem tas eh, ir paņemts no cilvēktiesību tiesas, prece, tas ir precedenta gadījums no cilvēktiesību tiesas. Protams, ka ik viena fiziski, ka jau kāda fiziski ietekmēšana ir aizliegta, un tas ir pilnīgi skaidrs, komisija par to vispār pat nerunā. Uh, Otrs eh, par pierādījumu nastu. Tas ir piektais pāns. Mēs uzskatām, ka šajā punktā ir saglabāts adekvātais līdzsvars starp eh, kriminālu procesu vai tiesu procesu un cilvēka aizsardzību. Piemēram, eh, satiksmes pārkāpumos vai muitas pārkāpumos un noteikumu pārkāpumos. Visi šie gadījumi var tikt izskatīti dažādos rakursos, un es vēlētos uzsvērt, ka tas ir svarīgi. Mēs vēlamies nedaudz pakavēties sīkāk pie viena momenta, par prezumciju runājot, nav jau nepieciešams pierādīt pretējo, bet gan uh, nākt klajā ar adekvātiem argumentiem, kas varētu tikt pretstatīti prokuratūras teiktajam. Par pierādījumu, par pierādījumu nešanu. Mēs e, uzskatām, ka nekad nedrīkst piemērot spīdzināšanas metodas. Un uh, Mēs uzskatām, ka 6.4 un 7.4 pantos atrunātais ir jāņem vērā dalību valstu juridiskās sistēmas un tradīcijas. Ir tādas dalību valsts, kurās um, tiesnesis apkopojot visus pierādījumus lemj, un mums ir jāļauj šādām dalību valstīm pieņemt šo direktīvu. Tas būtu viss. Paldies! Un tagad Grieķijas prezidentūra beidzot, lūdzu, pašavājas kungs. Thank you. Ναι, οκ. Okay. Τώρα ακούγομαι. Ε, κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία θέλει να σας ευχαριστήσει. Jā, paldies. Uh, Prosklīt. Paldies, priekšsādātāji. Mēs pirms gribētu jums pateikties par ielūgumu, un mēs gribētu pateikties arī komisijai par tās priekšlikumiem, šīm direktīvām, un paldies arī referentiem par paveikto darbu. Viņi tiešām rūpīgi ir izskatījuši šos priekšlikumus un mēs vēlamies uh, virzīt uz priekšu uh, darbu attiecībā uz sociālajām garantijām bērniem. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ņemot vērā, cik uh, ievainojama ir šī aizsargājamo grupa, un tas ir steidzams jautājums tiešām, jo šeit ir runa par bērnu tiesībām. Padomas darba grupa jau ir tikusies sešas reizes, un uh, ir paredzēts vēl tikšanās līdz prezidentūras beigām. Mēs virzāmies uz priekšu diezgan ātri un dinamiski izskatot eh, pāntu pa pāntam šo priekšlikumu, un man jāsaka, ka 3. un 4. maijā, kad būs eh, tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme, uh, Mēs diskutēsim pāntus, kas attiecas uz piemērošanas jomu, 6. pāntu par pieeju advokātam un 14. pāntu attiecībā uz privātās dzīves aizsardzību nepilngadīgiem. Šie ir ļoti svarīgi elementi. Visas dalībvalstis vēlas tiešām sadarboties ar prezidentūru un uh, ceram, ka nākamajā tikšanās reizā tiešām būs uh, tāda tuvināšanās. Mēs turpināsim sārunas un uh, mums ir jau izdevies panākt vienošanos par direktīvas 15 pantiem. Un mēs joprojām apspried, apspriežam septiņus pantus un gaidām arī padomas juridiskā dienesta atzinumu par diviem pantiem. Tātad ar lielu interesi mēs uzklausījām um, referentu un anreferentu viedokli, runājot par uh, direktīvas projektu attiecībā uz um, šīm pārējām divām direktīvām kas attiec uz nevainīgumu prezumciju un pagaidu juridisko palīdzību, mēs nesam vēl tās sākuši skatīt padomas darba grupās. Un tas, manuprāt, būs jāskata pārējām nākamajām prezidentūram. Jā, tā ir, jo mums tagad ir jābalso. Parasti mēs dodam vēl vārdu referentiem, ja viņi vēlas uh, komentēt Ja jums nekas jauns nav sakāms, ja jūs piekrītat, tad mēs uzreiz pāriem pie balsošanas. Paldies, paldies par sadarbību. Balsosim tagad. Vai jums ir balsošanas kartes? Balsojums nav sarežģīts, bet tas tomēr ir balsojums. It's a... Nu, labi draft recommendation. Tas ir uh, ieteikuma projekts. Referents ir Huberts Pirkers. Pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas republiku no otras puses. Tas ir ieteikuma projekts. Personālais balsojums, galīgais balsojums, sākam balsot. And now it's closed. Beidzam balsot. 31 par, 4 pret, neviens nav atturējies. Paldies Pirker kungam par paveikto darbu, un tas arī viss. That'll be it. So we are now moving. Un tagad pārējām pie. Un pārējām pie 16. panta. Punkta, es atvainojos. Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam un padomēji jauns Eiropas Savienības regulējums tiesiskuma nostiprināšanai. Un sveicam šeit mūsu viesi Lebājas kundzi no Tieslietu ģenerāla direktorāta. Viņa ir klāt. Labi, sveicu jūs šeit. Labi, tagad, eh, ja varētu lūgt jūsu uzmanību. If I may have your attention vai es varētu lūgt jūsu uzmanību? Mēs jau diskutējām par tiesiskumu attiecībā uz Eiropas Savienības robežām, un uh, dažādas situācijas ir uh, parādījušas, ka mēs nevaram to uzskatīt par pašsaprotam, ka tiesiskums tiks ievērots. Tieši pretēji mums visu laiku ir jāuzraug šī situācija un uh, efektīvi jānodrošina pamatiesību ievērošana. Un tāpēc Eiropas parlaments vairāk kārt ir prasījis gan monitoringa, gan uh, atbilstības uh, nodrošināšanas uh, um, ievērošanu un atbilstību mūsu vērtībām, kas ir pašas Eiropas Savienības pamatā. And has called for effective solutions. Un uh, ir prasīta efektīva risinājuma, runājot par sistēmiskiem uzbrukumiem un draudiem tiesiskumam Eiropas Savienībā. Uh, Un tāpēc mums ir liels prieks, ka atkal pie mums ir ieradusies uh, tieslietu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore uh, Lebairs kundze, un viņa uzstāsies par tiesiskumu nostiprināšanas regulējumu. As, um, as you mentioned. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un eh, kā jau jūs teicāt, mēs esam piedzīvojuši grūtus laikus, grūts laiks tādā ziņā, ka tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanā mēs konstatējam, ka mūsu rīcībā esošie instrumenti nevienmēr ir pareizie, labākie un vispiemērotākie. Jūs jau noteikti dzirdējāt, ka Barozo kungs runājot par Eiropas Savienības situāciju, pieminēja, ka ir nepieciešams rast pareizos mehānismus, kuri būtu līdzsvarā starp politisko spriedienu un septīto Eiropas Savienības darbības līguma punktu. Ziņojumā ir iestrādāta klauzula jaunu mehānismu izstrādēji, un komisija šā gada martā šo priekšlikumu publicēja jau kā idejas, jo krīzes apstākļos visi griežas pie komisijas, lai tā varētu rast pareizos risinājumus. Tāpēc eh, mēs mēģinājām attīstīt tādu mehānismu, kurā mēs nevarētu izmantot eh, pārkāpuma procedūras piemērošanu vai, piemēram, eh, pārkāpumu un soda mehānismu piemērošanu situācija neatrisināja vai, piemēram, septītā panta izmantošanas situācija ir grūta, jo, lai iedarbinātu septīto pantu, slieksnis ir ārkārtīgi augsts. Tāpēc jaunais ietvars tīri runāja par situāciju, kurā parādās sistēmiski riski, sistēmiski draudi. Draudi tiesiskumam, ja tāda parādās kādā no dalību valstīm. Ja mēs šos riskus pietiekam nenovērtēsim un nestāsimies tiem pretim ar dažādu uzraudzību un mehānismiem, protams, tādi dalību valsts līmenī ir, tad, protams, ir iemesls, lai Eiropas Savienība iejauktos. Mūsu izstrādātajā ietvarā ir iekļauts apraksts tam, ko mēs vēlamies darīt. Vispirms vēlētos paskaidrot, ka tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā mēs esam paredzējuši visu vērtību aizsardzību, visu Eiropas Savienības vērtību aizsardzību, un to jūs eh, varat atrast otrajā Eiropas Savienības dibināšanas līgumā jo demokrātija nespēs darboties, ja tajā nebūs tiesiskums. Ja nebūs aizsargātas pamatiesības un līdzīgi. Šā iemesla dēļ tiesiskums ir būtiskākais punkts mūsu sagatavotajā iniciatīvā. Galvenais šā mehānisma mērķis ir rast risinājums, kurus pēc tam dalību valsts varētu iz, izmantot. Bet eh, rast šos mehānismus dialogā ar konkrēto dalību valsti. Un dialogs ir ļoti svarīgs. Mēs vēlamies uzsvērt tā nozīmību. Vairāk mehānismu elementi. Vispirms ir pamatīgi jāizvērtē no komisijas puses eh, situācija, kur ir izveidojusies Šķiet, ka tas jau ir loģiski, un tomēr nevienmēr to īstenot ir viegli. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai komisija sadarbībā ar iesa visām iesaistītajām pusēm un kompetentajām institūcijām rastu tādu dokumentu un tādu dialogu pamatu, kas būtu pieņemams visiem. Tā tad ir augstāko tiesu sadarbības tīkls, Venēcijas komisija, protams, uh, visas iesaistītās puses, ik viens, kurš varētu dot savu ieguldījumu objektīvai lietu kārtības izsakošanai. Otrs elements, kas mums ir ārkārtīgi svarīgs, ir vienlīdzīga attieksme pret visām dalību valstīm. Kā mēs to panākam? Izmantojot dažādus kritērijus, definējot, ko tad nozīmē sistēmiski draudi tiesiskumam. Un trešais elements balst, balstās uz SWIFT un uz konkrētu rīcību ar SWIFT palīdzību risināt sistēmiskus draudus tiesiskumam. Un, protams, šeit mēs vai nu izmantojam vai neizmantojam septīto pantu. Mēs eh, piedāvājam trīs pakāpju procesu kurš eh, balstās uz komisijas novērtējumu, kā es to tikko izklāstīju. Komisijas rekomendācijās un arī komisijas eh, izvērtējumā tas viss parādās. Un ja komisijas rīcībai vai komisijas klātbūtnei nebūs vēlamās sekas, tad eh, komisija izvērtēs nepieciešamību tomēr piemērot septīto pantu. Parlaments un padome tiks regulāri informēti par panākto. Un uh, komisijas rekomendāciju saturs tiks publiskots. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo runājot par sistēmiskiem draudiem, mēs uh, runājam par tādu iniciatīvu, kura ir politiski ļoti saspringta un iekrāsota. Un eh, parlaments noteikti šajā procesā būs svarīgs spēlētājs. Patreizajā ietvarā, un to būtu svarīgi uzsvērt, mēs balstāmies uz komisijas kompetencēm un eh, nav paredzētas izmaiņas līgumos. Bet, eh, kā jau mēs savā paziņojumā esam uzsvēruši, komisija tomēr neizslēdz, ka varētu notura, tikt noturētas diskusijas par līguma maiņām, šai, līguma maiņa, izmaiņām līgumā šajā situācijā, un eh, tomēr Patreiz, patreizējā momentā izmaiņas līg, līgumos nav paredzētas. Ja kādā dalību valstī tiks novērots, tiks novērots sistēmiski draudi tiesiskumam, tad eh, šīs situācijas atrisināšanas process noteikti stiprinās tiesiskumu un radīs lielāku skaidrību tam, ko darīt, kad un kā. Īpaši tas attiecās uz objektīvu situācijas novērtējumu, uz dialogu ar dalību valstīm un uz rekomendācijām, kuras sagatavos komisija un arī uz komisijas iesaistīšanos. Paldies! Mrs. Gons. Gonsas kundze. Liels paldies. Mēs augstu novērtējam to, ka nācāt lēr šo paziņojumu, kuru parlaments jau ilgu laiku prasīja, gan Tavareša ziņojumā, gan Lui Mišela un manā ziņojumā. Pavisam nesen vēl ko pieņēmām. Mēs arī uh, piekrītam šiem te pamatprincipiem, ka ir jābūt eh, godīgam izvērtējumam un arī, ka process būtu jāslāk ar dialogu. Manuprāt, eh, tam mēs noteikti varam piekrist. Svarīgi ir arī tas, ka tā ir pirmā reize, kad komisija runā par sistēmiskiem pārkāpumiem vai draudiem, kā jūs minējāt, kas uh, iet tālāk par atsevišķiem uh, gadījumiem. Uh, tā uzreiz ir uh, cita situācija un cita veida uh, rīcība ir nepieciešama. Bet kas vēl pietrūkst? No vienas puses, ko mēs arī prasījām, ir um, tāds kā pastāvīgs monitorings, pastāvīgs izvērtējums, kas visu laiku notiek un turpinās. Man šķiet, ka a, uh, parlaments skaidri pateica, ka ir vajadzīga pamatdati, a, pirms mēs runājam par sistēmiskiem pārkāpumiem, mums ir visu laiku jāvērtē situācija, un es domāju, ka būtu iespējams arī iesaistīt pamatiesību aģentūru šādā pastāvīgā novērtējumā. Viņi to veids citās jomās. Viņiem nav jānāk klajā ar jauniem pētījumiem. Ir jau pieejami dati, dažādi dati, ko vāc dažādas starptautiskās organizācijas Un uh, pamatiesība aģentūra varētu vienkārši apkopot šos datus uh, tādā veidā, lai varētu uh, veikt izvērtējumu par demokrātiju un tiesiskumu situāciju. Mums pat nebūtu jāmaina uh, FRA uh, mandāts. Uh, bija pētījums, kur veita, veica domātne demos, uh, un e, viņi centās salīdzināt e, tiesiskuma un demokrātijas kvalitāti Eiropas Savienības dalību valstīs, zinot, e, ka tā ir atšķirīga un arī gaidas ir atšķirīgas, runājot par Eiropas Savienības dalību valstīm, ja to salīdzina, piemēram, ar Krieviju vai Baltkrieviju Tātad eh, es domāju, ka būtu iespējams to izdarīt arī tagadējā līguma ietvaros, lai vienkārši varētu nodrošināt to, ka uh, vēlāk, tad, kad būtu nepieciešama rīcība, tad tā būtu taisnīga un līdzsvarota. Tā ir tā lieta, kas pietrūkst. Un vēl viena lieta, kas pietrūkst, ir eh, tāds kā tāds kā prognozes, kāda veida līgumu izmaiņas būtu nepieciešams. Jūs minējat arī šo ļoti augsto slieksni, un tikpat augsts tas ir attiecībā uz procedūras uzsākšanu gadījumā, ja ir eh, skaidri pamatot argumenti par to, ka ir sistēmiski tiesiskuma pārkāpumi. Manuprāt, būtu eh, tiešām svarīgi turpināt šo darbu un prognozēt, kāda veida līguma izmaiņas būtu nepieciešams. Es labprāt uzklausītu jūsu nākotnes plānus šajos divos jautājumos - pastāvīgs monitorings un izvērtējums un nepieciešamās līguma izmaiņas. Vai komisija vēlas un spēj strādāt pie šiem jautājumiem nākotnē? Paldies, tagad uzklausījām mūsu referenti tiesiskuma jautājumos, kāds cits vēl grib izteikties? Redzu, ka Bronsa kungs grib runāt. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Tiesiskums nozīmē, ka cilvēkus nedrīkst sodīt, izņemot par tiem gadījumiem, kas ir aizliegti ar likumu, un visiem ir jābūt vienādām likuma normām. Izklausās loģiski, bet ir arī iespējas apiet likumu. Un uh, vajadzētu likumus tā pieņemt, lai jūsu politiskie oponenti tikai varētu tos pārkāpt un tikt pieķerti. Neviens likums neaizliedz uh, musināšanu uz politisko naidu, un tam ir uh, pareiz, uh, pamatots iemesls, jo tad varētu notiesāt nepareizos cilvēkus. Um, pagājuši gadu kāda Grieķijas politiskā partija, par ko neko daudz nezinu, un to, ko zinu, tas man īpaši nepiesaista, bet eh, viņi tika aizturēti uh, par aizdomām, ka viņi vada kriminālu organizāciju pēc uh, kāda kreisās pārnaktīvista nogalināšanas, bet viņiem netika izvirzīta apsūdzība šajā slepkavībā. 2003. gadā Vācijā bija mēģinājums aizliegt uh, kādu politisko partiju, uh, pamatojoties uz tās biedru runām. Varbūt tas būtu izdevies, bet Vācijas konstitucionālā tiesa konstatēja, ka tie, kas teica šīs runas, bija valsts ierēģi. Tātad tas ir piemērs, kā valsts tā kā veido slazdu kādai politiskai pārtie, kur pēc tam tā grib aizliegt. Un tur arī nebija pietācīga izmeklēšana. Tiek eh, diskutēts arī par šķēršļiem uh, Eiropas politisko partiju dibināšanai, kas ļaus uh, dibināt tās partijas, kuras ir vēlamas, un uh, nedibināt tādas, kas nav vēlamas. Tas, protams, viss ir, lai ievērotu tiesiskumu. Uh, Intvelds kundze, jūs lūdzām vārdu, bet lūdzu izsakieties īsi, jo mums būs slēgta uh, sēde ar Lebājas kundzi par ES e un ASV pamatnolīgumu datu aizsardzībai. Jā, tikai pavisam īsts jautājums, un varbūt to jau Lebājas kundze teica, bet es nedaudz nokavējos, par to arī atvainojos, bet man vienkārši jautājums, kāpēc komisija gaidīja līdz mandāta beigām, lai nāk klajā ar šo priekšlikumu? ja šī uh, eh, sasaukuma laikā ir bijuši tik daudzas debats par to, kā īstenot uh, tiesiskumu un pamatiesības, ir bijuši tik daudz konkrēti gadījumi jautājumi. Man ir vienkārši jautājums, kāpēc komisija tik ilgi ir gaidījusi. Protams, esmu priecīga, ka tā ir nākus klajā ar šo uh, priekšlikumu, bet tā ir arī citi instrumenti, kas ir tās rīcībā, lai īstenotu uh, pamatiesības. Es, protams, nevēršos pie jums personīgi, jo jūs pārstāvat institūciju, bet komisija ir bijusi ārkārtīgi kautrīga un uh, negribīga, uh, negribīgi rīkojusies uh, preses brīvības, vārda brīvības, līdztiesīgas attieksmes, LGBT tiesību, sieviešu tiesību. Uh, Uh, privātumtiesību un visu šo tiesību aizsargāšanā. Visas šīs uh, tiesības ir pārkāptas un komisija patiesībā nemaz neiejaucās. Kāpēc netiek labāk izmantoti pama, uh, pastāvošie instrumenti un kāpēc komisija gaidīja tik ilgu laiku, lai nāk klajā ar šo priekšlikumu? Lebais kundz, lūdzu. Paldies. Es pirms atbildēšu Gontas kundz uzdotajam jautājumam. Kāpēc mēs neplānojam nepārtraukts uzraudzības eh, ideju. Šobrīd neplānojam to tāpēc diviem eslu dēļ. Vispirms, eh, novērošana notiek ļoti plašos apjomos. Tā ir gan Venēcijas komiteja, gan arī Eiropas padoma, kas uzraug šos jautājumus. Protams, eh, mums ir arī tiesība nodaļa, kura pati nodarbojas ar šiem jautājumiem. Uh, Un um, visi šie, visi šie spēlētāji un novērtē tiesību situāciju dalību valstīs. Un otrs iemesls ir tādi gadījumi, kuros mums ir jārīkojās neplānoti. Tā tad um, nav izveidota metodika, ko darīt tādā vai citā situācijā. Un balstoties uz šādu situāciju novērtējumu, tāpēc mēs to arī savā paziņojumā esam iekļāvuši, ka balstoties uz šo novērtējumu, mēs ņemsim vērā arī citu, arī FRA pieredzi, jo FRA ir speciāli izveidota, lai palīdzētu. Vienlaicīgi mēs sadarbosimies un pamudināsim Venēcijas komisiju veidota sadarbība tīkls. Tātad eh, mums ir vesela palete, ko darīt un kādu ceļu izvēlēties, protams, eh, balstīties arī uz organizācijas apkopoto informāciju. Tāpēc eh, mēs paši nonācām pie secinājuma, ka nepārtrauktai novērošanai būs dubultošanās rīcības dubultošanās ar to, ko dara citas organizācijas. Tas nenozīmē, ka mēs nezinām, kas notiek, bet eh, atkārtošos tādās situācijās, kurās ir tiesiskuma milzīgi pārkāpumi, tad eh, ļoti svarīgi ir analizēt situāciju tajā konkrētajā brīdī, un to mēs esam gatavi darīt kādas e, tad izmaiņas līgumos būtu nepieciešams vai būs nepieciešams? Protams, e, mēs neesam ierosinājuši nekādas izmaiņas, jo visiem ir skaidrs, e, cik milzīgi daudz laika paredz veikt izmaiņas līgumos. Un tomēr mēs vēlamies izveidot tādu vienkāršu mehānismu, kas eh, ļautu rīkoties, eh, ja situācija rodās. Un eh, runājot par izmaiņām līgumos, tad tās izdarīt var daudzos dažādos veidos. Visradikālākais risinājums jau būtu atteikties no nošķīruma, kāds šobrīd pastāv uh, starp Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu un pārējās likumdošanas īstenošanu. Mēs uzskatām, ka šobrīd šāds skatījums jau ir novecojis. Intveldes kundzē vēlētos atbildēt, kāpēc tad mēs gaidījām līdz sasaukuma beigām. Vispirms Intveldes kundze. Uh, Varbūt jūs domājat citādi, un tomēr mēs šā sasaukuma laikā esam bijuši ļoti aizņemti un piedāvājuši veselu virkni dažādu likumdošanas aktu un ideju. Protams, mēs mēģinājām rīkoties pēc iespējas ātrāk, bet sagatavot arī labu priekšlikumu. Un e, dalību valstis arī bija aktīvas. Un tomēr mums svarīgi bija pavisam godīgi un objektīvi izvērtēt apkopoto pieredzi. Un uh, situācija nav vienkārša, un mums bija nepieciešams laiks, lai pamatīgi izanalizētu, ko mēs vēlamies panākt un kāda ir situācija. Lai tiešām nodrošinātu to, ka mūsu piedāvātais būs pievienotā vērtība jau esošajam. Un eh, lai vēl bez tam tas nesaskartos ar milzīgu opozīciju un pretestību no daudzām iesaistītajām pusēm. Jā, varbūt tas eh, prasīja laiku un tomēr uh, tas nav prasījis milzīgi daudz laiku. Nav tā, ka mēs slēpjamies, nav tā, ka mēs visu paslaukam zem e, paklāja, mēs runājām arī par privātumu aizsardzību. Tās ir debats, kuras mums ir ar jums regulāri. Priekšsēdētais, paldies! Un tagad e, mēs pārējām pie aizslēgtām durvīm sēdes, kurā runāsim par Eiropas Savienības un ASV pamatnolīgumu datu aizsardzībai. Arī šeit piedalīsies Labēlis kundze.